So, good morning, colleagues. Uh, you're very well. Labrīt, kolēģi! Esat sveicināti mūsu šodienas darba kārtībā. Sākam ar ikgadējo ziņojumu par konkurences politiku. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, kas eh, nonāk mūsu komitejā pirms plenārsēdes. Es saprotu, ka šodienas diskusija ir jau otrā diskusija kolēģiem. Un es saprotu, ka, manuprāt, Pagājušā nedēļā bija arī tikšanās starp ēnu referentiem, kas strādāja pie kompromisu priekšlikumiem. 221 grozījums ir kopumā iesniegts, es tāpēc vēlos arī vērsties pie mūsu referenta Remonkungu un dot viņam vārdu. Danke, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāji, runāšu vāciski. Bet sarunas par šo ziņojumu bija ļoti patīkami, jo mēs strādājām ļoti konstruktīvi. Iesūtītie grozījumi lielākoties bija konstruktīvi. Mums ir bijušas arī vairākas eh, ēnreferentu tikšanās, un tās bija ļoti konstruktīvā gaisotnē. Un, manuprāt, mēs virzamies pie tā, lai nonāktu pie ļoti labas kvalitātes ziņojumu un politiskās grupas spēja vienoties, ka konkurences politika Eiropas Savienībā, tā kā tā šobrīd ir izveidota, pamatā darbojas labi. Komisija ir devusi ļoti nozīmīgu ieguldījumu. Šeit tāda fundamentāla kritika nebūtu izsakām. Un līdz ar to mēs varam būt tādā luksusa situācijā, vairāk runāt par eh, politikas nākotni Un mūsu diskusijas ap lielāko daļu no grozījumiem centrālā skata e, tos jautājumus, e, kurus mēs vēl šodien apspriedīsim, un to dzirdēsim arī no ēnu referentiem. Galvenokārt tas skar digitālo jomu, tātad konkurences politika digitālajā sektorā, kur mēs saskaramies ar tādiem izaicinājumiem, ko nezinām no klasiskās konkurences politika. Piemēram, WhatsApp un Facebook apvienošana. Divi lieli uzņēmumi, kas e, kopā apvienojoties kļūst par vēl lielāku spēlētāju. Un viņi šobrīd piedāvā tikai bezmaksas pakalpojumus, izziņu pakalpojumu, kur klasiskajā konkurences politikā, kur ir runa par tirgus daļām, um, ieņēmumiem, uh, apgrozījumiem, nu tur tas uh, īsti nesakrīt ar šo situāciju Katrā ziņā vērtēt eh, šo situāciju nav iespējams pēc parastajiem kritērijiem, tad, kad runa ir par datiem un ietekmi uz lietotājiem. Šajā jomā mēs apspriežam vairākus konkrētus gadījumus. Runa ir arī par eh, platformu tirgus varu. Ir arī apspriežams jautājums par to, uh, kā konkurences politikai eh, būtu jāietekmē telekomunikāciju tīklu izplatību, kāda ir loma lauku reģionu aprīkošanai ar šo infrastruktūru, kā nodrošināt tirgus pareizu funkcionēšanu. Tas ir arī tad nākamais temats, par kuru mums ir jāpanāk vienošanās. Un tad mēs arī nonākam pie diskusijas par šo ziņojumu. Un tad arī ir jālem par to, vai labi funkcionējušai konkurences politikai būtu jāmainās, vai varbūt ir uz sabiedriskai svarīgākiem tematiem jāliek lielāks uzsvars. Ir platformu lomu demokrātijas kontekstā, Brexit kur eh, šīs platformas tika izmantotas politiskās propagandas izplatīšanai. Nu, tad varbūt tā plašāk jāpaskatās uz šiem tematiem. Diskusija tad ir par to, vai šis eh, konkurences ietvars ir pareizais ietvars, kur šīs diskusijas ir nepieciešams, jeb varbūt ir nepieciešams likt savādākus uzsvars. Nu, tad varbūt eh, varētu turpināt šīs diskusijas arī citā kontekstā. Šeit ir skarti daudz temati, nozares, piemēram, lauksaimniecība. Par to mums arī vēl būs jārunā. Ja pēdējos 30 gados lielāko sēklu ražotāju koncernu tirgus daļa ir ievērojami pieaugusi un eh, savukārt ģenētiskā daudzveidība ir ievērojami samazinājusies, tad tas ir konkurences jautājums saistīts ar apgrozījumu skaitļiem, bet ne tikai. Jādomā ir arī par to, vai šādas eh, koncentrācijas, tirgus koncentrācijas ir jāvērtē konkurences kontekstā. Un ir skaidrs, ka konkurences politika ir daudz plašāks temats Tur praktiski var ietvert visas nozars, visas jautājumas. Paldies! Un vēlējos arī pateikties visiem ēnu referentiem. Thank you very much. Paldies Ramon kungam. Tagad ēnu referenti. EPP. Gunārs Hokmarks. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Paldies referentam eh, par šo sagatavoto ziņojumu, arī par diskusiju sākumu. Mums ir iespēja sniegt savu ieguldījumu, labu, nozīmīgu ziņojumu par konkurences politiku tapšanā. Pirmkārt, Mums ir nepieciešams aizsargāt komisijas integritāti attiecībā uz to, kā tiek risināti konkrētas jautājumi. Mēs nebūsim tie, kas teiks, kādi lēmumi komisijai ir jāpieņem. Un ka īpaši uzmanība būtu jāpievērš šim vai tam jautājumam. Mums pat nevajadzētu censties kritizēt uh, lēmums attiecībā uz konkurences jomu. Aizstāvot komisijas neatkarību konkurences politikā, mēs aizstāvam konkurences politikā tādu. Un tas ir arī viens no svarīgākajiem instrumentiem, kas eh, ir Eiropas Savienības sasnieguma pamatā. Mums ir jācīnās pret karteļiem, uh, bet varbūt pat svarīgāk ir nodrošināt iespējas ienākt tirgu jauniem spēlētājiem, tīpaši pārobežu kontekstā. No šīs perspektīvas konkurences politikai ir jābūt eh, ekonomikas perspektīvai. Mums nav jāsaka komisijai paskatieties šur vai tur, bet ir jāspēr jauni soļi, piemēram, attiecībā uz eh, enerģētikas tirgu. Uh, jauno enerģētikas savienību. Komisijai būtu jāpaskata situācija enerģētikas tirgū saistībā ar īpaša veida dominanci, kas tur pastāv. Dažkārt esam pārsteigti, ka komisija nav tik aktīvi darbojusies šajā jomā. Mēs vēlētos, lai e, viņi darbotos aktīvi visās jomās. Ar saviem grozījumiem mēs arī norādam, e, ka mēs nevēlamies ietekmēt komisiju attiecībā uz to, kāda politiskie lēmumi ir jāpieņem, vai tie ir vides, eh, vai sociālie, vai ekonomiskie. Nē, mēs esam atbildīgi par likumdošanu klimata jomā, enerģētikā, sociālajiem faktoriem Eiropas līmenī. Komisijai ir jāinterpretē šo likumdošanu, jārīkojas. Tāpēc mums nevajadzētu norādīt, kas viņiem būtu tieši jālem. Mēs uzsveram nepieciešamību pēc starptautiskās sadarbības, pēc nepieciešamības rīkoties pret tām valst, valdībām, eh, kas eh, izmanto nodokļu politikas konkurences eh, cīņā. Nodokļu politikai nevajadzētu būt kā instrumentam šajā jomā. Ne Eiropas komisija, ne dalību valstīs. Mēs esam labi pavirzījušies priekš sarunās, un mans viedoklis ir tāds, ka mēs varam apvienot šo komisijas neatkarību un uzsver to, cik svarīga ir dinamiska konkurences politika Eiropas Savienībā, veicinot eh, jaunienācēju iekļūšanu tirgu, vienalga vai runa ir par enerģētikas sektoru banku sistēmu, finanšu tirgiem. Komisijai ir šī iespēja, un mums arī skaidri jāvirza viņa ar skaidru paziņojumu, signālu, ka mēs vēlamies uh, labāku situāciju konkurences apstākļos. Tas ir labi ekonomikai un arī dinamiskai ekonomikas attīstībai. Paldies! Paldies! Sociāldemokrāta grupa Zanīkungs. Uh, <clears throat> uh, Paldies, priekšsēdētāji. Kā jau tas tika pieminēts pirmajās debatēs, šis ir tāds vidē draudzīgāks ziņojums. Līdz ar to sociāldemokrātiem šeit nav tāds būtisks uh, um, problēmas un iebildumu pret referentu Remonkunga izvēlēto pieeju. Mēs likām uzsvaru uz grozījumu iesniegšanu, kas galvenokārt skār tos temats, kas ir svarīgi mūsu grupai un iedzīvotājiem. Pieminēšu dažus no tiem. Nodokļu joma. Tā, es saprotu, ka tā ir vairāk vai mazāk nacionālā kompetence, bet tam ir īpaša loma Eiropas Savienības līmenī. Un to arī uzsvēra pirms manis runājušie. Dažkārt valstu valdības spēlējas ar nodokļu jomu ar mērķi veikt eh, konkurences skropļojumu. Otra joma, kas mums ir svarīga, ir jautājumi, kas saistīti ar digitalizāciju un telekomunikāciju jomu. Protams, arī aviācija ir eh, viens no būtiskākajiem eh, tematiem Un eh, runa ir arī par eh, valsts atbalsta gadījumiem, kur mēs varam eh, daudz ko mācīties no šīm lietām. Un visbeidzot, tīri funkcionāli, mēs vēlētos tādu kā būtiskāku lomu Eiropas parlamentam īpaši uzsver liekot uz koplēmumu eh, procedūras ievērošanu. Tāpat vēlos uzsvērt, ka konkurences politikas ziņojumu aspektu apspriešana eh, nav kaut kas tāds, kas ietu ārpus eh, darbības jomas. Mūsu grozījumi visi ir cieši saistīti ar konkurences jomu, un es domāju, ka tas mums arī palīdzēs atvieglot dzīvi. Mēs uzskatām, kā sociālisti, ka šī pieeja ir pareizā un ceram, ka nākamajā sēnu referentu sanāksmēs mm, tas e, palīdzēs arī tuvināt grupu viedokļus. Un, e, protams, ka e, tas tam visam ir jānāk par labu iedzīvotājiem. Un noslēgumā priekšsēdētāji kungs vēlos atgādināt dažas politiskās pri prioritātes, kas mums ir konkurences politikas jomā, piemēram, inovāciju veicināšana, kvalitatīvu darbvietu izveidi, investīciju veikšana, patērētāja aizsardzība un iekšējā tirgus stiprināšana. Īpaši uzsver liekot uz digitālo iekšējo tirgu un enerģētikas savienību. Paldies! Paldies Sanīkungam! ECR vai šeit ir kāds no ECR grupas? Nē. Alde grupa? Arī nē. Goe. Lopes Bermejo kundze. Gracias, presidente. Bueno, lo primero quiero agradecer al... Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos eh, pateikties referentam Remon kungam par lielisko darbu. Vēlos norādīt, ka šis jautājums ir ļoti sarežģīts, grūti pārvaldāms. Šeit referentam bija jāapvieno vesela virkne atšķirīgu viedokļu attiecībā uz dažādām Eiropas Savienības politikas jomām. Un ir svarīgi atzīt, ka visām grupām Eh, ir vienprātība attiecībā uz to, cik liela atzinība jāizsaka komisārei. Sakot paldies arī par eh, tādu sadarbības garu, kas tika ievērots. Tas ļoti pozitīvi. Diemžēl tie jautājumi, kas vēl nav atrisināti, šobrīd izskatās tādi sarežģītāki nekā varbūt sākumā likās. nostājas attiecībā uz to, kāda ir konkurences loma kā tāda, nu, tur definīciju sastādīšana ir diezgan sarežģīta lieta. Es vēlētos uzsvērt divas lietas attiecībā uz konkurences politiku. Un tās, manuprāt, ir ļoti būtiskas un būtu jāņem vērā. Pirmkārt, jau daudzpusība. Paskaroties uz daudzām definīcijām, tas arī kļūst eh, samērā skaidri ir jābūt atvērtām reformām, izmaiņām. Tas eh, nav kaut kas statisks, tas ir dinamisks. Otrakārt, man ir radies iespējas, ka konkurences politikai ir jābūt kaut kam tehniskākam, kur nav nekādu šaubu. Tātad, ja kaut kas veido šīs Eiropas Savienības eh, būtiskāko daļu, būtību, tad tā tieši ir konkurences politika. Un tieši šī iemesla dēļ konkurences politika nevar balstīties tikai un vienīgi uz kompetencēm un parlamenta lēmumiem tikai un vienīgi. Bet parlamentam ir jābūt ļoti svarīgai jomai, eh, lomai, un eh, mēs esam pārliecināti, ka uh, tieši parlamenta vairākumam, vienprātībai, kopīgiem centieniem ir jāspēlē būtiska loma. Mums ir jācīnas pret monopolistu tendencēm enerģētikā, jācīnas ar tiem iemesliem, kas e, novedus pie energonabadzības miljoniem iedzīvotāju, tāpat arī lauksaimniecībā spekulatīvu darījumu dēļ tieši patērētāji ir cietuši. Ir digitāli jāsavieno Eiropas dažādie reģioni, un mums ir jānodrošina strādājušiem iespēja pārvarēt šos tirgus kropļojumus, un tāpēc ir jāstiprina konkurences politika. Šie jautājumi ir svarīgi šodien, bija tādi viņi bijuši arī pagātnē, un noteikti paliks kā svarīgi jautājumi arī nākotnē. diez vai mēs varēsim eh, panākt vienošanos līdz Ziemassvētkiem. Tomēr uzskatu, ka pēc tam mēs varēsim sasniegt gana labu progresu. Konkurence ir kaut kas daudzpusīgs, dinamisks, un tas ir jāņem vērā. Mēs varam vēlamies piedāvāt labāko aizsardzību patērētājiem, un šajā virzienā mēs arī strādāsim. Esmu pārliecināta, ka mēs panāksim plašu vienprātību par daudziem jautājumiem. Paldies! Vai šeit ir kāds no ENF grupas? Neviens. Tad brīvais mikrofons Švāba kungs. On behalf of the EPP. EPP vārdā. So much, chairman. Jā, paldies, priekšsēdētāji kungs, kolēģi. Es gribētu sveikt referentu un ēnu referentus. Domāju, ka ziņājums un grozījumi ir atbilstoši, palīdz to veidot, un es gribētu izteikt piezīmes par izšķirīgajiem grozījumiem, kas man liekas ļoti nozīmīgi tādā plašākā kontekstā. 39. grozījums līdzīgs mūsu ēnu referente Hokmarka 37. grozījumam par uh, konkurences politiku. Un ne tikai par stabilitātu, uh, ekonomiski varbūt uh, ne tikai klasiskā uh, izpratnē tas nav par sociālajām tiesībām, bet gan par to, ka tirgi darbojas tā, kā tiem vajadzētu, un uh, apstākļos, uh, kas ir uh, ierastie. Un tas ir labākais gan mums, gan patērētājiem, gan arī um, pilsoņiem kopumā. Lūdzu atbalstīt jūs šos grozījumus. Raimankungs un citi kolēģi jau par to runāja kolēģi aizvien mēģina digitālo jauninājumu uh, iestrādāt un rast risinājumus sarežģītiem jautājumiem. Mums varbūt nevajadzētu regulēt visu vienā reizē, bet mēģ... un ne, uh, varīties arī no nākamā soļa komisijas priekšlikums par uh, biznesa regulāciju šajā jomā ir tāds nedaudz atturīgs, nepārāk daudz tur ir ietverts, taču uh, nepārāk daudz 51., 86. un 57. grozījums. Uh, runājot par šo uh, pilno aptvērumu, varētu mums palīdzēt uh, tad, kad novērtējam situāciju e-komercijas uh, sektorā un platformu jautājumiem konkrēti spējas politikas kontekstā. Es labprāt gribētu veicināt dalību valsts implementēt Eiropas tiesības. Mēs redzējām, kādi kāds ir sekas. Nu, katrā gadījumā ne viss ir izdarīts, vēl daudz, kas ir jādara. Dalība valstīs ir liela kavēšanāšana, līdz ar to Eiropas likumdošana nav tik ļoti efektīva, kā tā varētu būt, ja ir liela kavēšanās implementēšanā. Un atbalstīšu mūsu ēnu referentu. Viņš ir padarījis ļoti labu un veiksmīgu ieguldījumu devis arī uh, piemēram, platjoslas internetu pārklājumā 5G aptvērumā visā Eiropā. Šeit mums jāvirzās uz priekšu un jāmēģina pamēģina izmaiņas. Jautājums referentam, ēnu referentiem un varbūt arī komisijai. Mēs esam redzējuši, ka klasiskā konkrētspējas politikā un uh, karteļjomā ir aizvien vairāk tādu. Un jautājums ir, vai vispār ir mazāk, vai arī mazāk iespēju uh, iestādēm tos atklāt. Un mums vajadzētu kaut kādā brīdī pievērsties šim jautājumam. Ir vienkārši teikt, jā, jā, ir uh, sarežģīta situācija ekonomikas jomā, ir vairāk karteļu bet, un monopoli, bet uh, mums vajadzētu novērtēt situāciju, kur esam un kā uh, situācija attīstās. Tik tālu tas, ko gribēju teikt. Paldies, ko uzklausījāt. Paldies! Paldies, vai ir vēl kāds kolēģis, kas gribētu iesaistīties diskusijā? Es gribētu izteikt arī pāris novērojums no manas puses. Es gribētu teikt, ka konkrēta spējas politika ir uh, vienotā tirgus viens no absolūti būtiskākajiem elementiem. Vienotais uh, tirgus nebūs veiksmīgs, ja nebūs šīs uh, veiksmīgās konkurences politikas un piekrītu. Uh, Uh, iepriekšējiem runātājiem attiecībā uz monopolu veidošanos un to darbību un ir sarežģīti arī noteikt, kas būtu, kas nebūtu, un tradicionālā izpratne mainās laika gaitā, miritot. Otrs piemērs - konkurentspējas politika iedrošina nacionālās atbilstošās iestādes būt proaktīvākām to dalību valstīs un līdz ar to mēģina iedrošināt Eiropas normu pielietošanu valstīs katrā no tām, nodrošinot to, ka konkurētspējas politika ir iestrādāta visās. Satīklājums un minimālie uh, likumdošanas standarti, tas ir ļoti labi un apsveicami, tad, taču vairāk ir jāizdara dalību valstīm aktīvi darbojoties uh, iestādēm tajos. Un nākamā pie uh, zīme, komisāra un DG komercdarbība. Vienotā tirgus noteikuma ieviešanā. Katrā solī ir jābūt sākumam un noslēgumam. Un izvēloties šos atsevišķos gadījumus, ir jābūt uh, rezultātam. Un daži no jautājumiem uh, nonāk uh, Eiropas tiesām, un tas ir parastais veids, kā uh, uh, darboties, uh, aizstāvot arī to, ko viņi domā, kas ir viņu uh, tiesības. Taču šo uh, jautājumu atlase, tai ir uh, jānotiek saulaicīgi. Un tādā veidā, kam ir sistēmiska nozīme visai ekonomikai Eiropas Savienībā. Un es domāju, ka tā, šādi rīkojoties, pieejā būt objektīvai. Un Digi.com uh, dažkārt tiek uh, uh, tiek pievērst uzmanību šiem uh, jautājumiem. Tagad uh, DG Kamp vārdā Lichtenberga kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāja kungs, paldies referentam un ēnu referentiem. Paldies komitejai par plaši un pamatīgi veidoto dialogu gan šajā, gan citos jautājumos. Komisija pievērš ļoti lielu uzmanību un pie, tā ir ļoti nozīmīga. DigiComp skatījumā, lai tā varētu samērot uh, savu piedāvāto politiku ar, eh, gan ar eh, realitāti, gan arī to, ko Eiropas pilsoņi no tās sagaida. Liekas, ka ir plaša uh, izpratne ko mēs ļoti veiksim, ko mēs arī ar gandarījumu uzsveram par šo ziņojumu un par atsevišķiem nozīmīgajiem elementiem. Tas bija šodien pieminēts diskusijās un atsevišķajos punktos. Es gribētu pievērsties uh, pāris atsevišķiem punktiem ātri un nepārāk izsmerīgi. Komisija atzīmīgi vērtē par diskusiju par kā tādu par konkrētu spējas politikas izskatījumu. Komisija nedomā, ka te būtu jāiet jāsašaurināt tikai par cenu un uh, ieguvumu, bet gan kvalitāte un citi tiem ir ļoti nozīmīga loma. Līdz ar to varam ātrāk pievērsties tirgus izkropļojumiem. Apsvērumi tādi kā vide, pārtiks drošība un veselības aizsardzība arī ir nozīmīgi argumenti un ir, piemēram, Bērns Santo Sengentas uzņēmumu jautājumā to varēja redzēt. Un komisija pievērs uzmanību ne tikai izmaksām, bet arī lauksaimnieku iespējām izvēlēties produktus. Tas ir jāsaka par šo jomu kopumā. Nākamais. Digitalizācija izvirza īpašus izaicinājumus, gan saprotot nozīmīgos faktus, gan arī uh, izdarot uh, saulaicīgus secinājumus, kam ir ietekme uz tirgu. Šis darbs turpinās. Gan atsevišķos ļoti sarežģītos jautājumos pieminēšu Google uh, izmeklēšanu. Es gribētu uzsvērt, ka uh, šajā apjomā tās nekur citur pasaulē nav tā veiktas, un tajā pašā laikā tas nav uzņē, tā nav darbība, ko varētu vērtēt kā noslēgtu. Tādēļ komisija ir, uh, nozīmēs, ka trīs uh, darbinieki strādās pie uh, ziņojuma par turpmākajiem izaicinājumiem. Dati, algoritmi un mākslīgais intelekts ir šie jautājumi, kuriem viņi pievērsīsies digitālās jomas izskatīšanā. Un janvārī uh, turpināsim uh, darbu un prezentēsim rezultātus. Vēl ir jautājums par to, cik saulēcīgi uh, šie uh, izmeklēšanas darbi tiek veikti un cik ātri tas notiek. Es uh, norādīšu arī uz to, ka grozījumos tas tiek pieminēts, un tas arī ir jautājums, par kur komisija ļoti uh, uh, norūpējusies, un mēs tiešām izskatām dažādas jautājumas un dažādas uh, iespējas, kā uzlabot situāciju, praktiskie soļi, pieeja dokumentiem, sadarbība ar kooperācijas uh, iespējām un citi jautājumi, kā izskatīt iekšējās, uh, iekšējos pasākums. Taču mums jāievēro tas, ka pat visātrākajos gadījumos uh, tie var būt tikai tik labi, cik uh, izmeklēšanas kvalitāti, un tiesas ļoti pamatoti. Uh, prasa no komisijas, lai visi nozīmīgie fakti izmeklēšanā tiktu skaidri izvērtēti. Runājot par monopoliem, arī gribētu pasvītrot to, ka tas ir prioritātes jautājums un turpina tādu būt komisijas skatījumā. Uh, tādā izpratnē, ka varētu būt norūpējušies, ja pēc desmit vai vairāk gadiem, pēc tam, kad ir bijuši ļoti spēcīgas situācijas izskatīšana, situācija būtu tāda pati kā pirms desmit gadiem, kad šīs jautājums tika sākts skatīt. Tātad tam ir nozīme, un tajā pašā laikā, nu diez vai tas tā būs, ka pilnīgi viss centieni e, tiks novērsta monopolizācija un vēl. Uh, ir jaunas tehniskas iespējas aptārumam, un tas ir uh, arī iemesls, kādēļ komisija tik ļoti lielu uzsvaru liek uz šī jautājuma skatīšanu, un tas ir gan uh, ietvarot um, z, trauksmes cēlāja aizsardzības mehānismos. Tātad komisijas uh, skatījumā tas ir nozīmīgs jautājums un ir dažādi instrumenti, lai uh, aizstāvētu un turpinātu uz priekšu virzīt šo jautājumu. Tātad uh, Eiropas uh, Savienības kontrolētspējas politika ir ļoti nozīmīga. Strādājam pie aktīvas tās. Uh, veicināšanas gribu teikt paldies parlamentam un paldies par aktīvo darbu pie direktīvas. Tas ļaus mums sadarboties vēl plašāk ar nacionālo valstu un nacionālajām atbildīgajām iestādēm, un tas ļaus mums labāk turpināt attīstīt iekšējo tirgu. Mēs sadarbojamies ar ēnu referentu, ar ēnu referentiem un referentu, un arī nākamo nedēļu laikā darbosimies. Uh, aktīvi, kā arī gribēju vēlreiz pateikties par gatavību attīstīt un turpināt dialogu. Paldies! Paldies komisijai par piezīmēm un lūkšu Reimānu kungu teikt noslēgumu vārdus. Paldies! Nu, jūs jau redzējāt, ka diskusijas ir ļoti konstruktīvas. Būtu viegli sākt ideoloģiskas diskusijas par visu šo jautājumu un arī diskusijas kreisie pret labējiem un principiem. Un tāpat arī viens jautājumiem tas nav nepieciešams, un tas tā nenotiek. Ja Švāba kungs uh, iesniegs uh, iesniegs grozījums uh, tādā izpratnē, ka tirgus darbosies tikai ietvarot gan tirgus ekonomiski, gan sociālos un pārējos jautājumus, būšu vēl uh, arī ļoti pateicīgs. Un Man liekas, ka nākamā mūsu referentu sēde ir rīt un turpināsim darbu. Paldies! Paldies! Uh, Reiman kungām ekon balsojums būs 3. decembrī. Plenārsēdē balsojums būs janvārī 2019. gadā, nu tik tālu ir skaidrs. Tad tagad īss pārtraukums. Lūdzu, palieciet šeit, jo nākamais jautājums ir ekonomiskais dialogs un viedokļa apmaiņa ar Eirogrupas prezidentu. Un tas sāksies pulkstens desmitos. Paldies!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 Oh, oh, so, Darbie kolēģi, labrīt! Es gribētu sveikt sirsnīgi šodien šeit Eirogrupas priekšsēdētāju Mario Centeno, kurš ir ieradies uz mūsu regulāro ekonomisko dialogu. Jūs zināt, ka mums ir um, dialogs starp Eirogrupas priekšsēdētāju un ekonu komiteju notiek katru gadu rudenī, un eh, iepriekšējais bija 21. februārī, un šodienas eh, sanāksme būs eh, iespēja apspriest gan ekonomikas koordinācijas pusgada, jeb semestra jautājums, arī nacionālo budžetu uzraudzību, bet arī um, konstatēt, kas tad notiek uh, sagatavojoties uh, Eiro samitam. Uh, 14. decembrī varbūt arī vēl saņemsim uh, Uh, kaut kādu informāciju par uzraudzības ietvaru Grieķijā. Es saprotu, ka vakar jums bija nopietnas diskusijas par uh, backstop instrumentu. Uh, un ESM reformu, un uh, par to bija uh, diskusijas arī par šo te fiskālās kapacitātes koncepciju. Mēs aktīvi strādājam pie visiem dažādiem uh, elementiem. Mēs tiešām darām visu, kas ir mūsu spēkos, lai pātrinātu riska samazināšanas paketes izstrādi. Un mēs to darām paturot prātā, ka principā tam vajadzētu būt ieguldījumam uh, EMU reformā, Montoro Savienības reformā. Tātad, un uh, mēs tiešām esam ļoti interesēti tajā, ko jūs mums teiksiet, un, uh, jo īpaši tāpēc, ka mēs ceram, ka mūsu paveiktais darbs uh, tiks arī atbalstīts un virzīts uz priekšu. Backstop ir svarīgs elements. Un tā pātrināšana par vienu vai diviem gadiem būtu ļoti pozitīva, bet, ja mēs to varētu ierobežot, es nezinu, cik ļoti mēs to varam. Uh, Ehm, varbūt tātad ehm, pievērsties galvenokārt emu eh, reformai. Arī citi elementi ir eh, tikpat svarīgi. Ehm, ļaujiet man pateikt eh, vienu lietu. Tad, kad es izlasīju jūsu vakardienas komentārus, protams, ka mūs ļoti interesē detaļas. Es saprotu, ka SM un komisija ir vienojusies, ir vienošanās, un mūs ļoti interesē detaļas. Un, uh, Um, kopienas metode un komisijas prerogatīvu saglabāšana šim parlamentam ir ļoti svarīga, un tāpēc mēs ceram, ka uh, šīs te vienošanās uh, uh, to nemazinās. Nesen atceros komisijas spēlēto lomu Grieķijas programmā, uh, Eh, Kostelo kungs bija ļoti nozīmīgs spēlētājs. Es ceru, ka mēs eh, neredzēsim, ka šis līmenis pazemināsies, drīzāk paaugstināsies, bet esmu pārliecināts, ka jūs mums kaut ko par to pastāstīsiet. Un pastāstīsiet arī par dažādiem um, diskusiju elementiem. Uh, Un Eirogrupas viedokli šajā budžeta posmā ir svarīgs, te ir sarežģīti e, un e, delikāti jautājumi, bet e, sveic jūs vēlreiz šeit, lūdzu jums vārds, Mario. Paldies, priekšsādātāji, paldies, Roberto, godāki tie deputāti. Man ir prieks būt šeit Eiropas parlamentā, ekonu komitejā um, un uh, atkal īstenot šo mūsu. Uh, ekonomisko dialogu. Sākšu ar pārsvārdiem par ekonomisko situāciju un pēc tam sniegšu īsu pārskatu par galvenajiem jautājumiem, pie kā ir strādājusi Eirogrupa. Šodien mēs tiekamies un eh, Eirozonas eh, ekspansija turpinās, ekonomika eh, jau ir augus 22 kvartālus. Uh, Šogad gan šis temps nedaudz pazeminājās, un tā ir normalizācija salīdzinot ar 2017. gada rezultātiem, kad pēdējo desmit gadu laikā ir bijis lielākais iz, iz, lielākā izaugsme. IKP pieaugumu papildina pozitīva darba tirkus attīstība, mūsu ekonomikas joprojām rada darba vietas un algas pieauga. Un tādējādi palielinās pieejamie ieņēmumi, un investīcijas arī pieauga, investīcijas kavējās šajā te atgūšanās procesā prognozes dažādām institūcijām norāda uz tādu pozitīvu uh, skatījumu nākotnē, uh, ir gan arī riski no ārējiem uh, faktoriem, un ņemot vērā šo fonu, mums ir jāsaglabā mm, uzmanība. Tas noveda mani pie ekonomikas politikas struktūras, kur Eirozonas dalība dalībvalsts īstenots. Mūsu politikām vajadzētu padarīt eh, ekonomikas politiku eh, noturīgāku. Pirms nākamās krīzes mums ir jāpiesargās, lai neatkārtotu um, pagātnes kļūdas, un uh, labvēlīgā ekonomiskā vīde dod iespēju radīt uh, pietiekam fiskālo telpu, ļaut automātiskajiem stabilizatoriem veikt savas funkcijas uh, krīzes periodā. Uh, neapšaubot eh, publisko finanšu eh, ilgspējību mums ir eh, arī jānodrošina, lai mūsu politikas atbalstītu izaugsmi. Tur ir vajadzīgi pūliņi, arī jāņem vērā um, citi aspekti, un ir svarīgi, lai dalībvalstis pieņemtu ticamas politikas, kas pienācīgi atspoguļotu katras valsts uh, attiecīgos apstākļus. Dalībvalstis, kas uh, pārsniedz savus vidusposmu budžeta mērķus, varētu izmantot savu fiskālo telpu, lai uh, palielinātu investīcijas valstīm, kuriem ir ierobežota fiskālā telpa, vajadzētu veidot fiskālos buferus. Uh, Un tas ir tas, kas arī ir mūsu uh, kopīgās fiskālās politikas mērķos noteikts. Mums ir jāatzīst, ka uh, nelīdzsvars monetārajā savienībā ir no divām pusēm. Korvenģēci var sasniegt tikai um, veicot pasākums abos galos. Abās pusēs. Un um, sanāksmē novembra sākumā Eirogrupa apsprieda uh, Um, budžeta plānus. Mēs pievērsāmies Itālijas uh, budžeta plānam 2019. gadām, tāpēc, ka uh, komisija bija pieņēmusi atzinumu, lai pārskatītu uh, budžeta projektu. Šis projekts otrais uzlaboja situāciju, runājot par parādiem um, parādu finansēšanas izmaksām. To mēs redzam tirgos katru dienu, kas nozīmē, ka uh, um, netika kliedētas bāžas attiecībā uz Itālijas budžeta stratēģiju. Tagad mēs gaidām komisijas viedokli par Itālijas pārskatīto plānu. Tas ir gaidāms rīt kopā ar. Um, atzinumiem par citu valstu budžeta plāniem. Kā parasti Eirogrupa apspriedīs šos plānus decembra sanāksmēs. Saprotu, uh, un piekrīt Itālijas bažām par uh, lēno izaugsmi un sarežģītiem sociāliem jautājumiem. Tās ir nopietnas problēmas, kas ir jārisina, bet to var sasniegt uh, um, neapdraudot fiskālo konsolidāciju. Mūsu fiskālie noteikumi ir uh, ar zināmu mērķi, nevis tikai pašmērķis. Uh, tie ir paredzēti, lai radītu apstākļus ilgtspējīgai ekonomikas izaugsmēji un ekonomikas un monetārās savienības pienācīgai funkcionēšanai. To ievērošana ir ne tikai katras valsts individuālais interesēs, bet arī mūsu kopīgajās interesēs. Krīze mums ir iemācījusi, ka ekonomikas un monetārajā savienībā atbildība par uh, saprātīgu politiku un atbildīgu politiku uh, neapstājas pie nacionālajām robežām. Mēs uh, esam labu mācību guvuši no šīs krīzes, un daudzas valstis ir daudz darījušas, lai veikt vajadzīgās reformas pēc krīzes. Es gribētu tagad pateikt pāris vārdus par Grieķiju. Šā gada augustā Grieķija veiksmīgi noslēdza savu ekonomikas pielāgošanas programmu, kas bija pēdējā pielāgošanas programma, kas darbojās Eirozonā. Tas nav uh, bijis vienkārši, jo īpaši Grieķijas pilsoņiem. Uh, viņu valsts izgāja cauri saržģītam reformu procesam. Grieķijas ekonomika tagad ir atgriezusies pie izaugsmes un uh, prognozes ir pozitīvas. Fiskālās, fiskālajie rādītāji ir pozitīvi, nesenie dati rāda, ka Grieķija pārsniegs savus fiskālos uh, mērķus trešo gadu pēc kārtas uh, un būs arī pārpalikums. Uh, Eh, Jūnija eh, sanāksmē Eirogrupa lēma par virkni elementu, kas eh, iekļaus SM programmā, un tad bija paredzēta arī šī pēdējā daļa, maksājuma daļa. Tur tika iekļauta arī um, parāda atvieglojuma pasākuma pakete, kas Grieķijas parādu padarīs ilgtspējīgu nākotnē. Uh, Šī pakotne neaizstāja labas politikas tomēr. Grieķijai vajadzētu turpināt savu kursu, ieviešot saprātīgu fiskālo politiku un reformas, kas veicina izaugsmu. Tās ir vajadzīgs, lai uzlabotu eh, pilsoņu dzīves apstākļus eh, ilgspējīgā veidā. Grieķija apsolīja turpināt eh, īstenot reformas, kas ir iekļauts to programmās, un tādējādi Grieķijas progress tiks vērtēts Un mēs sagaidām, ka pirmais komisijas ziņojums būs pieejams rīt. Eirogrupa regulāri novērtēs eh, notikuma attīstību Grieķijā, balstoties uz komisijas sagatavotajiem eh, kvartāla ziņojumiem. Protams, pienācīgi iesaistot arī citas institūcijas. Tagad es gribētu ar jums parunāt par struktūrālajām politikām. Atbildīga fiskālā politika ir nepieciešama, bet ar to nepietiek, lai nodrošinātu mūsu ekonomiku noturību. Uh, šie pūliņi ir jāpapildina ar ambiciozām struktūrālajām reformām. Mums ir vajadzīgs tādas politikas, kas veicina ražīgumu un um, veido vidi izaugsmē. Mums ir jāuzlabo biznesa vide, institucionālā vide, jāveicina inovācijas un investīcijas. Mums ir vajadzīgs arī reformas, kas veicina kvalitatīvu darba vietu radīšanu un um, palīdz samazināt nevienlīdzību. Šī iemesla dēļ Eirogrupa regulāri par šiem jautājumiem diskutē. Uh, ar um, slaveniem akadēmiķiem, ar uh, speciālistiem, un es uzskatu, ka tā ir lieliski iespēja tādējādi diskutēt uh, un mācīties no citu valstu pieredzes un pārskatīt viedokļus, uzklausot ārējos ekspertus. Tagad ļaujiet man pievērsties mūsu um, diskusijām par uh, Eiropas monetārās savienības padziļināšanu. Noturīga emu prasa saprātīgas nacionālās politikas un arī institūciju struktūru. Kopš samita šogad eh, mēs esam daudz pūliņus eh, pievērsuši šiem jautājumiem. No mums tiek gaidīt konkrēti rezultāti uz eh, decembra eiro samitu. Mūsu viena no prioritātēm ir Banku Savienības pavien, pabeigšana, jo īpaši backstop instrumenta ieviešana vienotiem noregulējumu fondam to dos Eiropas stabilitātes mehānisms, Eirogrupa. grupa veido tagad detaļas backstop instrumentam. Tas būs fiskāli neitrāls kā kredītlīnijas instruments, un uh, tur uh, pārvaldībā būs jānolīdzsvaro, uh, jāizlīdzsvaro uh, nepieciešamība pieņemt uh, lēmumus un jāatbilst arī daudzu valstu konstitucionālajām prasībām, un ir jānodrošina diskusijas nacionālajos parlamentos. Mēs arī pētām iespēju agrāk ieviest šo te backstop instrumentu, tas ir pirms 2024. gada. Šeit ir tehniski izaicinājumi šādai, šādam plānam, un SRF ir tikai paredzēts, ka tas pilnībā būs pabeigts 2023. gadā backstop instrumenta uh, pavirzīšana laikā uz priekšu. Tur būs vajadzīgs politisks lēmums, uh, jānovērtē arī riska uh, samazināšana banku sektorā, un šobrīd tiek apspriestas detaļas šiem jautājumiem. Vēl viens jautājums ir Eiropas stabilitātes mehānisma reforma jūnija Eiro samitā tika pieņemts mandāts Eiro grupai izveidot detalizētu plānu par tālāko ESM attīstību. Un šeit ir svarīgi vairāki elementi ESM piesardzības instrumentu pārskatīšana, krīzes pārvaldība un prevencija, un tagad par SM eh, piesardzības eh, instrumentu pārskatīšanu. Pārskatīšanas mērķis ir padarīt šos instrumentus efektīvātus. Lai to panākt, mums ir jāvienkāršo kritēriju to aktivizācijai un jāsniedz eh, arī palīdzība valstīm, kas to prasa. Uh, un um, mēs raugāmies, ar kā tas viss aiziet kopā ar uh, tagadējiem uh, kritērijiem, piemēram, uh, parāda ilgtspējības kritērijas. Uh, ESM ir eh, devis labu pieredzi, un balstoties uz šo pieredzi, mēs skatāmies, kā varētu pastiprināt tā loma krīzes pārvaldībā un novēršanā. Tas nozīmē, ka ESM būtu vairāk iesaistīts eh, finanšu palīdzības uzdevums, piemēram, eh, analizējot pārādi ilgtspēju. Un ESM varētu strādāt arī kā dialogu veidzinātājs starp dalībvalstīm un kreditoriem, nodrošinājot, ka, nodrošinot, ka, tiek, ka ir ilgtspējīgi parādi. Uh, Okay, so... Priekšsēdētājs lūdzu runātāju nedaudz lēnāk runāt. Es atvainojos, ja es centos uh, savā atvēlētajā laikā nolasīt visu runu, es vēlreiz atvainojos. Tātad paralēli šai, uh, šīm debatēm notiek diskusijas par uh, iespējām uh, pārskatīt uh, kolektīvās rīcības klauzulas, lai uh, varētu uh, to izmantot, ja ir vajadzīgi. Uh, parāda pārstruktūrēšana. Ir konstruktīvas sarunas par optimālu darba dalīšanu un ir pilnībā jāievēro arī uh, līgumos noteiktās uh, kompetences, kādas ir uh, institūcijām. Tas mums ir ļoti svarīgs punkts. Es gribētu arī pateikt pāris vārdus par SM institucionālo veidolu. Uh, ir konsens, ka SM ir jāsaglabā šis starpvaldību struktūras aspekts. Integrējot SM Eiropas Savienības uh, likumdošanā, tas ir svarīgi, bet tas ir tāds vairāk ilgtermiņu mērķis. Tagad ļaujiet man pievērsties citam jautājumam, uh, kas ir minēts arī uh, jūnija samita paziņojumā. Tā ir Eiropas noguldījuma apdrošināšanas schēma, jeb EDIS. Tā bija pirmā reize, kad līderi to minēja paziņojumā. Uh, tika aicināts sākt darbu pie ceļu kārtas, lai uzsākt politiskās sarunas par Edis. Ehm, pabeigta banku savienība, tādā vajadzētu būt arī Edis schēmai. Šis mērķis e, ir tāds, ko atzīst visi. Tajā pašā laikā šis jautājums joprojām ir politiski delikāts, jo viedokļi ir atšķirīgi, ņemot vērā riska samazināšanas apstākļus, kādiem būtu jābūt spēkā. Daudzi uzskata, ka uh, Eh, progress jau būtu jāuzskata par pietiekamu, jo tagad banku bilants uzlabojās un eh, um, banku pakete tiek apspriesta jau ar Eiropas parlamentu, kā jau Roberto minēja viņa eh, ievadvārdos. Uh, ļaujiet man uh, uzsvērt to, cik svarīgi ir panākt vienošanos par šo dokumentu. Tas ir priekšnosacījums, lai varētu iet tālāk uh, Eirozonas līmenī ar uh, risku dalīšanu. To bieži uzsver dalībvalsts Eirogrupā. Citi uzskata, ka politiskās diskusijas būtu jāīsteno paralēli citām debatēm, piemēram, runājot par uh, Um, valstu parādiem banku bilancēs. Un uh, mēs to visu darīsim, ņemot vērā to, cik šie jautājumi ir delikāti valstīm un tirgiem. Un visbeidzot pāris vārdi par fiskālās uh, kapacitātes uh, koncepciju Eirozonai. ASV un citu valūtas savienību pieredze norāda, ka risku kopīga uzņemšanās eh, būs eh, arī jāņem vērā eh, EMU. Um, un, un tam būs jānāk no privātiem kanāliem, un tad ir priekšnācījums, ka Banku Savienība labi darbojas. Un tomēr um, varētu būt arī tāda kopīga fiskālā kapacitāte, kas varētu papildināt privāto riska uzņemšanos. Uh, Tas varētu ļaut mums labāk reaģēt uz astimetriskiem šokiem un uh, nepieļaut pārmērīgu slogu uz ECB. Tā pašā lauka, laikā ir arī uh, par sliktās prakses izplatību bāžas, un, protams, ka tas neatņems eh, pienākumu valstīm ievērot fiskālos noteikumus un citus noteikumus. Dalību valstu viedokli šeit būtiski atšķirs, bet es esmu pārliecināts, ka ar eh, pienācīgu laiku un pacietību mēs varam rast radošu risinājumus, lai viss šīs bāžas kliedētu. Uh, Vairāki interesanti varianti jau tiek piedāvāti. Eiro jūnija samits secinājos par to konkrēti nav runāts, bet eh, fiskālā kapacitāte tiek uztvērta kā daļa no visiem jautājumiem, kas Eiro grupai tika prasīti apspriest, un tas tiek ļoti nopietni uztvērts. Papildus šis uh, jautājums ir jāskata plašākā DFS eh, sarunu kontekstā. Ļaujiet man noslēgumā pateikt, ka esmu pārliecināts, ka Eirogrupa varēs piedāvāt taustām progresu decembra Eiro samitā. Mēs vēl neesam noslēguši Eirozonas reformu plānus, bet šis ir ļoti svarīgs solis, un tomēr būs dokumenti, pie kuriem vēl būs jāturpina strādāt. Es ar prieku gaidu uh, Eirosamīta vadlīnijas, ka, ko varēsim saņēmt decembrī, un tas ir arī tāds ceļš, kas mums ir jāiet kopā ar Eiropas parlamentu. Esmu gatavs darīt savu daļu, eh, strādāt ambiciozi pie šī projekta, lai panāktu tādu noturīgāku eirozonu mūsu pilsoņiem, kas eh, parādās arī aptaujās. Eh, pilsoņi tiešām tam pievērš ļoti lielu vērību. Paldies par uzmanību. Thank you very much. Uh... Paldies, priekšsēdētājiem Centeno, par jūsu visaptvarošo ievadu. Rēģējot uz jūsu sacīto par Itāliju jūsu pieredze kā finanšu ministram ļoti labi parāda to, ka ir iespējams veidot dialogu ar komisiju un Eiropas Savienību, lai izveidotu eh, politiku, kas veicina izaugsmi un ir sociāli atbildīga, un vienlaicīgi ir arī fiskāli atbildīga politika. Nav tikai viens vienīgais veids, kā ekonomikas eh, politiku veidot, bet mūsu elastīguma noteikumi pieļauj dažādas normu kombinācijas, kas eh, palīdz veidot eh, izaugsmu veicinošu politiku, kas vienlaicīgi ir arī sociāla aizsardzība nodrošina. Tāpēc eh, man neliekas pārliecinoši tas, ka vienīgais veids, kā atbalstīt izaugsmi, ir veidot tādu budžeta projektu, kāds ir tikai iesniegts. Paldies par to, ko sacījāt par EMU reformu. Mēs strādājam pie fiskālās kapacitātes, tagad ir nozīmēts referents, un ceram, ka arī jūsu darbs turpināsies. Jūs sacījāt, ka nevar būt tikai privāta riska dalīšana, un tas būtu ļoti sarežģīti, ja nebūtu edis un netiktu pabeigta pilna fiskālā integrācija. Tas ir savā ziņā paradoks, ka viņi saka, saka, ka Edis īsti vēl nav pieņemams, bet vienlaicīgi ir jādara citas lietas. Nu, cerams, ka parlaments saliks pareizos uzsvers e, attiecībā uz šiem svarīgiem dosie tagad. Pirmais ir darījuši Rozatī EPP. Paldies priekšsēdētāji, paldies ministra kungs, ka esat ar mums šorīt. Mans pirmais jautājums ir par šo dilemu - riska dalīšanu un riska samazināšanu. Dažas dalību valstis joprojām ir ar augstiem parādu līmeņiem pēdējos gados, e, šajos labajos laikos, ja tā varētu teikt. Šīs valstis nav mazinājušas savu parādu slogu. Un tas ir arī iemesls, kāpēc dažas citas dalību valstis ir paudušas savas bažas par potenciālu riska dalīšanas mehānismu izveidi, jo viņu prātu risks dažās valstīs ir pārāk liels Kāds ir jūsu viedoklis? Kā jūs plānojat atrisināt šo dilemmu? Jūs norādījāt, ka ir jūsuprāt pamatojums ierobežot riska dalīšanas e, instrumentu izveidēji, bet kā jūs e, paredzat šāda instrumenta e, īstenošanu situācijā, kad dažām dalībvalstīm ir ļoti liela parādi, uh, Un eh, mēs jau 2019. un 2020. gadā gaidām ekonomikas tempu samazināšanos. Otrs jautājums ir par Itāliju. Itālija ir uzņēmusi kursu uz sadursmi ar komisiju par budžeta projektu. Jūs sacījāt, ka rīt komisija nāks klajā ar atzinumu, un vēlos prasīt, kāds ir jūsu viedoklis ko darīt, lai mudinātu Itālijas valdību neiesaistīties eh, tādu lēmumu pieņemšanā, kas samazinātu ilgtermiņa izredzes valstī uz izaugsmi. Un eh, obligātā pensionēšanas vecuma samazināšana, šī prasība atcelt šo lēmumu. Tad ko mēs varam sagaidīt? Ehm, padarot ehm, darba tirgu vēl mazāk elastīgu, un e, ko jūsuprāt tur būtu nepieciešams darīt? Paldies, Razatī kungs! Mums visiem ir ļoti svarīgi saprast, ka mums ir nepieciešams samazināt risku Eirozonā. Mums jau ir gan arī 20 gadu ilga pieredze pēc eiro valūtas ieviešanas. Bija arī pieredze vēl pirms oficiāli eiro tika ieviests bet salīdzinoši vienalga šī pieredze ir ļoti īsa. Un tomēr tas ir laika periods, kurā mēs pieredzējām ļoti smagu recesiju. Tas, protams, rada šīs bažas, kuras jūs pieminējāt. Un Eirogrupas viedoklis ir tāds, ka mums ir reizē jāveic risku samazināšana un risku dalīšana. Mums ir e, ekonomikā jāsamazina šī atkarība un e, pakļaušana riskam. Un e, to ir jāatbalsta ar reformām gan nacionālā līmenī, gan Eiropas Savienības līmenī un ar tādām politikām, kas sadarēs ar šīm reformām ar eh, mērķi iekļaut to visi, visu saskaņotā politikas eh, paketē. To mums jāskatā kontekstā ar risku, kas saistīts ar Brexit un ar Trumpa politiku, kāda tā nesen ir tikusi īstenot. Mums ir jānodrošina, ka mūsu politika Eirozonā ir saskaņota un riska mazināšana viennozīmīgi ir svarīga šīs, eh, šī darba sastāvdaļa. Itālija tālāk. Mums ir nepieciešams eh, atļaut eh, atstāt pietiekam laiku reformām, lai šīm reformām būtu iespēja materializēties un mēs sajustu to ietekmi Mēs atbalstam Eirogrupā komisijas atzinumu un tajā pausto viedokli par Itālijas budžeta projektu. Mums ir nepieciešams ļoti saulēcīgas reformas, un ir nepieciešams laiks, lai šīs reformas sāk dot rezultāts. Un tas ir eh, tas, ko es šobrīd varu teikt par Itālijas situāciju. Paldies! Paldies, Pervanš Beres! Um, merci, uh... Paldies! Prezidenta kungs, kā esat uh, šeit, ka piedalieties um, viedokļu apmaiņā un paplašināšu arī darījušo satī uzdoto jautājumu. Jūs esat Eirogrupas priekšsēdētājs, nodarbojaties ar ļoti nozīmīgiem jautājumiem, un mēs paši esam pilnībā integrējuši mūsu darba programmā tās uh, uh grūtības, ar kurām jūs Eirogrupā saskaramies. It īpaši uh, dažu uh, tulkojumu starp risku uh, samazinājumu un risku sadalījumu. Un varbūt līdz uh, gada beigām vēl uh, šī risku samazināšanas uh, problēma tiks uh, risināta. Nu, varbūt, ka varētu pietiekami tāds uh, pilnīgs darbs, tātad banku pakotne no vienas puses, darba turpinājums. Uh, un eh, no otras puses eh, performances rādītāji. Bet kur tad ir šis līdzsvars un kad būs līdzsvars risku samazināšanā? Es redzu eh, jūsu Eiro grupas darbu apkopojumu pēc darba beigšanas. Tas tika publicēts un, nu, godīgi sakot, jūs rakst šeit. Ja, ieviešot stabilizācijas un konverģences instrumentu. Citēju. Un man liekas, ka nu, daļa no jautājumiem nav sabalansēta. Nu, pirmkārt, ko jūs uh, saprotat ar šo risku sadalījumu un kā sabalansējat? 2024. gadā backstop, nu tas neatbilst dinamikai, kāda ir šajā jautājumā. Nu varbūt, ka jūs varētu dot tādu globālāku skatījumu par sarunām un par uh, uh, jautājumu uh, savienošanu vienu un otru. Paldies, Berešs kundze. Es atbildēšu jums angliski, ja neiebilstat. Man tā būs vieglāk, lai nebūtu jāmaina valodas. Jums ir taisnība. Paskaroties uz tām debatēm, kas mums ir bijušas starp eh, riska samazināšanu un riska dalīšanas pasākumiem, mums ir jāvirs uz priekšu abos šajos virzienos, un dažkārt izskatās, ka mēs nevirzamies pietiekami strauji uz priekšu nevienā no tiem. bet tas ir tieši Eirozonas pamatā izveidot uzticēšanos starp valstīm. Mums tas ir jādara nepārtraukti. Un, ja mēs to paveiksim, tad mēs varam optimistiski skatīties uz nākotni. Un ekonomikas un monetārajā savienībā šis ir tāds ilgtermiņa process, Es jau savos iepriekšējos paziņojumos, kā Eirogrupas eh, priekšsēdētājs, uzsvēru to, ka ir nepieciešams reformas eh, pareizi salikt eh, pareizā secībā, lai mēs neapturētu pašreiz aktuālās debats. Tā būtu liela kļūda. Mums tāpēc jāturpina šie procesi jāstiprina iekšējā uzticēšanās savai ekonomikai. Eirozona turpina izaugsmi jau 22 secīgus ceturkšņus. Mēs esam pēdējos pāris gados 5 miljonus jaunu darba vietu radījuši. Tas ir unikāls rādītājs tik īsā laika periodā. Tas ir sasniegts eh, vienlaikus arī pieaugot algām. Tie ir ļoti labi rezultāti Eirozonai. Mēs nevaram samazināt arī savas ambīcijas, bet mums ir jāturpina virzība uz riska dalīšanu, riska apjomu samazināšanu un citiem eh, virzieniem mūsu ekonomikas politikā ir jāatbalsta šie procesi. Es to uztveru kā tādu visaptverošu pieeju, un mums nevajadzētu mazināt savu ambīciju līmeni eh, tuvākajos mēnešos. Jo tad sāksies jauns priekšvēlēšana process Eiropā, un ir svarīgi sākt šo procesu ar pietiekam augstām ambīcijām. Paldies! Paldies, Bernds Luke! Paldies, priekšstādātāja kungs. Es uh, runāšu vācu valodā. Ähm, es arī gribētu jautāt par Itālijas situāciju. Jūsu vārdos par Itāliju jūs teicāt, ka jā, vai dzirdat mani? Tātad jūs teikt jā par Itāliju, jūs teicāt, ka ja, ja Itālija ievēros uh, noteikumus, tad ir pamats ilgspējīgai izaugsmai. Es labprāt gribētu zināt, kā jūs to iedomājaties. Ko tad īsti Itālija var darīt, uh, lai pieturētos pie fiskāla noteikumiem? Kā var stimulēt izaugsmu? Mēs zinām, ka politiskās attiecības uh, nosaka to, ka struktūra reformas īstenot ir ļoti grūti tās nav bijušas veiksmīgas, struktūra reformām ir iespēja, bet nu nebūs plašas virzības uz priekšu. Ja Fiskālā izpratnē Itālijai jāievēro uh, Eiropas Savienības noteikumi, kādas iespējas jūs redzat radīt uh, ilgspējīgu izaugsmu. Pēdējo 15 gadu laikā Itālijā nebija uh, šāds izaugsmu. Dažkārt viņi ievēroja noteikumus, citkārt ne, viņi visi izmēģināja. Bet nu nekas nav noticis Itālijā. Jautājums ir, kāda tad ir jūsu recepte Itālijai? Ko jūs darītu? Uh, Kā jūs varat ticami teikt, ja Itālija ievēros šos noteikumus, tad būs izaugsme? Otrs jautājums. Ja Itālija neievēros noteikumus, ja Itālijas valdība pat labam šajā sadursmes kursā ar, ar komisiju saglabās iepriekšēju nostāju, vai jūs varat izslēgt to, ka šī Itālijas valdība vai kāda cita vēlāka saņemtu palīdzību no ESM, ja Itālijas valdība to pieprasītu? Vai ir uh, uh, garantēts, ka kāda valsts, kas pārkāpja noteikumus uh, pavisam droši, nesaņem palīdzību no ESM, vai to jūs mums varat solīt? That... Uh, Jā, paldies. Komentārs. Paskaroties uz datiem, pēdējos divus, trīs gadus Itālijai ir bijusi izaugsme. Uh, Nē, nē, piedodiet, man bija jautājums eh, Centeno kungam, nevis jums. Pēdējos 15 gados eh, ilgspējīgas izaugsmas nav bijis. Nu, tas ir jūsu viedoklis, saka priekšsarētājs. Paskatieties Eirostatu, tur jūs redzēsiet eh, citus bildi. Paldies, paldies, Lukskungs. Izaugsmes process ir ilgtermiņa process Mēs nevaram skatīties uz to, kā uz 100 metru sprintu. Tā tas nedarbosies. Tam ir nepieciešams laiks. Ir nepieciešams reformas, pensiju sistēmas reformas, darba tirgus reformas, ko Itālija ir uh, īstenojusi Es varbūt neizteiktu skaidru par atbalstu šīm reformām, bet šīs reformas tika veikts. Un manā valstī mēs pensiju reformas veicām un sociālajā nodrošinājuma sistēmās arī reformas veicām uh, daudz gadus atpakaļ, un tagad tikai uh, šīs reformas dod savu rezultātu, tā kā tam ir nepieciešams laiks. Protams, ka mēs iegūstam arī no tā, ka piedaram e, Eiropas Savienībai un Eirozonai, jo tā rada stabilitāti mūsu valūtai, ir palielinājusi ietaupījums mūsu valstīs, jo bez stabilitātes šie ietaupījumi un uzkrājumi neveidojas. Tā kā tie ir priekšnosacījumi izaugsmēji. Mums ir arī jāpaskatās uz izaicinājumiem, tā skaitā sociālajiem mm, jautājumiem šie jautājumi ir jāuzdod mūsu valdībām un jāsaņem atbildes uz šiem izaicinājumiem, šiem jautājumiem. Un pieaugoša nepacietība nav atbilde uz šīm situācijām. Tas būtu eh, tiešākā atbilde, ko varu sniegt uz jūsu bažām. Mums ir jāpieturas pie reformu procesa, mums ir jāievēro noteikumi, jo tie nozīmēs ilgspējīgas publiskas finanses. Un mēs atkal varam skatīties uz Portugālu kā uz piemēru. Es šeit neesmu kā Portugāles finanšu ministrs, bet eh, mēs spējām mainīt uzticēšanās trūkumu valstī pirms trim gadiem ehm, attiecībā uz ehm, iekļaujošas izaugsmes veicinošu darbu kārtību un publisko finanšu stabilizēšanu un uh, valsts spēju veikt, veidot uzkrājumus un veikt investīcijas ir ļoti svarīgi, lai Itālija varētu atgriezties uz izaugsmes trajektorijas, kādu mēs novērojām pēdējā laikā. Jūs neatbildējat uz manu otro jautājumu par iespēju saņemt ESM palīdzību gadījumā Itālijas valdība būs pārkāpusi noteikums? Es, es varu sniegt jums ļoti īsu atbildi. Mums ir spēkā noteikumi, un mēs uzskatām, ka vi, attiecībā uz visiem ir jātiecina viena un tie paši noteikumi. ESM ir sava stabilizējošā loma, un e, šis mehānisms sev ir pierādījis pagātnē tikko tas notiks, es sagaidu, ka noteikumi tiks ievēroti. Paldies! Jūs jau zinat, Lukas kungs, e, priekšnosacījums tas, ka šī palīdzība ir jāprasa dalību valstī, tas netiek uzspiests. Jā, viņi cītīgi strādā, lai tiktu šajā situācijā. Jūs redzat, kas notiek tirgu. Un tas nav tā, ka tas tiek uzspiests. Valstī ir jāprasa šī palīdzība, ja viņi to vēlas. Uh, ja tas ir nepieciešams, un tad nāk spēkā noteikumi. Ramons Tremoza Ibalcels. Grazie, prezidente. Uh, eh, dear Mario Centeno. Senteno kungs, eh, laipni sveikti šai komitejā. Man ir trīs īsi jautājumi. Šodien mēs apspriedīsim priekšlikumu attiecībā uz eh, sliktējiem kredītiem un tiem paredzēto atbalstu mehānismu. Daži koordinātori šajā komitejā īsti neizprot, kāpēc eh, direktīva par sekundārajiem tirgiem vēl nav gatava. Kāds ir jūsu viedoklis? Vai jūsuprāt, regula un direktīva eh, būtu jāapspriež kopā? Otrs jautājums joprojām par sliktajiem kredītiem. Ir paredzēts vienots kalendārs kas būtu jāievēro visām finanšu iestādēm, lai izveidotu nepieciešamo atbalstu šo tā saukto backstop. Un tad otrs jautājums ir tāds, vai jūs nebaidāties radīt asimetriskus šokus dalību valstīs to grūtību dēļ, ko dažas bankas e, izjutīs veidojot šo nepie, e, nepieciešamo atbalstu vai uzkrājumu? Itālijai ir vienīgā valsts, kas e, uzrādījusi budžeta pārpalikumu pēdējos 20 gados. Protams, e, tas ir milzīga e, publiskā deficīta dēļ. Ko jūs domājat par ESM izmantošanu Itālijas parāda pārfinansēšanai, tādējādi samazinot viņu finanšu izmaksas? Vispirms par direktīvu. Par sekundāro tirgu attīstību esošajiem slikto kredītu uzkrājumiem. Mēs pie tā strādājam. dalību valstis atbalsta virzīšanos uz priekšu attiecībā uz direktīvu par sekundāriem tirgiem. Uh, bet ir negatīva nostāja attiecībā uz pātrinātu ārpus tiesas e, risināšanu, tā teikt, šo ECE. E. Par to mums vēl ir jāturpina darbs. Par sliktiem kredītiem kā tādiem. Tā tik tiešām ir. Pēdējos gados esam pieredzējuši eh, šo slikto kredītu apmēru strauju samazinājumu Eirozonas valstīs. Mums ir jāturpina šis process. Un tas viennozīmīgi ir viens no svarīgākajiem rādītājiem par risku samazināšanu, un kas arī parāda šo apņemšanos svarīgais darbs, kas ir veikts SSM līmenī un banku sektorā kā tādā. Tas mums ir jāstiprina ar turpmākiem pasākumiem, un ar to es nonāku pie jūsu pēdējā jautājuma. Tas ir ļoti svarīgi. lai eh, panāktu ilgspējīgāku parādu situāciju katrā no mūsu valstīm, mums eh, ir nepieciešams uzrādīt eh, primāro pārpalikumu, kā tas bijis Itālijas gadījumā. Bet eh, šī miedarbība starp izaugsmi un uzticēšanos ir ļoti svarīga. Mums ir jāveido savstarpējā uzticēšanās, un tas arī parādīsies eh, tirgus rezultātos. Ir jānodrošina, lai šie finansēšanas eh, nosacījumi arī izpaužas praksē dalību valstīs. Es nedomāju, ka individuāls dalību valstis eh, varētu īstenot stratēģijas, kas eh, nav daļa no noteikumiem, par kuriem mēs esam panākuši vienošanos un ka tas varētu funkcionēt. Es nesaku, ka nav alternatīva. Alternatīva ir daudz, bet ir jāievēro šie nosacījumi. šobrīd mums ir jāatceras, ka esam eh, situācijā, kad fiskālās nostājas Eirozonas valstīm atšķiras vismazāk. Kāda tā šāda situācija eh, iepriekš nekad nav bijusi vēsturē. Un tirgiem eh, šī informācija ļoti svarīga. Tas ir skaidrs signāls, kas mums arī ir jāsūta tirgiem. Paldies, Ernests Urtasuns! En español, gracias, presidente, por, por estar aquí con nosotros. Uzstāšos spāniski. Paldies, paldies, ka ieradāties, priekšstādātāja kungs un prezidenta kungs. Runājot par uh, fiskālo kapacitāti Eirozonā, tiek uh, organizētas plašas diskusijas, taču tas jautājums ir arī par to, kāda uh, ir uh, komunikācija par detaļām, piemēram Esmu nedaudz skeptisks par eh, vakardienas publiskotajiem rezultātiem. Nu, tā tad ir kondicionalitāte vidējā un ilgtermiņa projektu finansējumā ar līdzfinansējumu elementiem. Tas ir instruments, kas ir līdzīgs struktūra fondiem, un tas nav nekas, kas stabilizējoši darboties, taču tas ir nepieciešams. Tātad runājot par Eirogrupu, kāda tad ir stabilizācijas loma šim sākotnējam Eirogrupas priekšlikumam. Es tiešām esmu norūpējis, vai tam būs kāda jēga, un nākamais ir pārvaldības aspekti. Tas būs tāds starpvalstu in, instruments. Kāda būs tā loma? nākotnes Eiropas fondam. Parlaments netiek iekļauts, līdz ar to vērtēju to negatīvi. Tātad pirmkārt, vai ir stabilizējoša funkcija, un otra kārt, kāda loma būs parlamentam. Paldies, Urtasun kungs. Atkal atbildēšu angļu valodā. Nu, ir vieglāk visu laiku es izmantot šo valodu. Jūsu uzdotais jautājums ir ļoti nozīmīgs, kas taču grib uzsvērt sako, jo šo vakar nebija pieņemti noslēdzoši eh, lēmumi par diskutētajiem jautājumiem vai arī iepriekšējās sēdēs. Mēs to pārnesām uz mūsu nākamo sēdi decembrī. Jautājumu par fiskālo dimensiju ir tādi, kas mūsu darba kārtībā ir ilgtermiņa jautājumi. Mēs turpināsim diskusijas par šiem jautājumiem. Diskusijas bija. Vakar diskutējām Franciju un Vāciju. Publikācija bija pirms dažām dienām. Mums noteikti ir vajadzīgs ilgāks laiks, lai pie tiem strādātu. Un Nu, par jūsu nostāju gribu teikt, ka ambīcijas uh, ir ļoti atšķirīgas uh, dalībnieku vidū. Un mums ir nepieciešama tuvināšanās pozīcijās, kas uh, varētu būt vienota pozīcija, bet mēs pie tādas vēl neesam nonākuši. Tās ir diskusijas, kas uh, turpinās. Un tāpat arī mums jāstrādā pie tā kā tas veidojas ESM izpratnē un nākotnes loma, kāda būs ESM. Komisijas ESM dokuments ir novatorisks, kā jau es sākotnējā uzrunā teicu. Tas ir dokuments, kas atbilst pilnībā līgumiem un atskaites trūkums, risinājums ir iekļauts un uh, risinājums piedāvāts ESM kontekstam. Līdz ar to šādā izpratnē man liekas, ka mēs uh, strādājam esojošo noteikumu ietvarā. Mēs sakam priekšlikumus attiecībā ne uz ko tādu, kas uh, neatbilstu atskaits procesam, kas ir mūsu demokrātisko sabiedrību noteikts un ir ļoti nozīmīgi, lai tas tā arī turpinātos. Apkopojot, gribu teikt, ka fiskālā dimensija ļoti nozīmīga. Ekonomikas un monetārajā savienībā mums jāpapildina mūsu fiskālai noteikumi ar citiem instrumentiem un mehānismiem, Mēs nākotnē pie tā strādāsim. Esmu pārliecināts, ka jūsu izteiktās bažas arī tāpat tiks izskatītas diskusiju laikā. Paldies! Paldies! Pirms goja vārdā došu vārdu Matijas kungam. Mūsu sēdes. Uh, vadību uzņemsies Ludiks Nīdermājers. Es turpināšu darbu pie jautājumiem, kas ir saistīti ar Brexit. Jūs sēdes pārklājas. Paldies! So welcome everybody! Visus sveicu šodienas sēdē. Tagad uzstāsies Marija Matijas. Paldies, priekšsādātāja kungs, ministra kungs, sveicu jūs šeit. Jūs esat finanšu ministrs mūsu valstī un daudz kas tika mainīts. Un mainījāt arī trojkas noteikto politiku. Nu, tas varbūt neatbild jūsu programmai, bet tā bija tā politika, kāda tika īstenota Portugālē. Parlaments atbalstīja un uh, rezultāti ekonomiski sabiedrības uh, izpratni ziņā bija lieliski. Uh, Tādēļ es biju pārsteigta redzēt video, kurā jūs attaisnojat politikā un tik īstenota attiecībā uz Grieķiju. Grieķija tiek um, nopostīta. Mēs to esam vienmēr noraidījuši un esmu pārsteigta, ka draudi tiek izteikti attiecībā uz kādu valdību. Pat ja mums tā nepatīk, to ievēlēja Itāļi, un šī draudi Itālijai tikai vēl vairāk novadīs pie Itālijas politikas spēcināšanas. Nu, nevajadzētu nodarīt uh, citiem to, ko negribētu pats piedzīvot. Es domāju, ka ir. Uh, Tādas robežas inkoherencē jūs nevarat būt Eirogrupas prezidents, ja to darat. Es domāju, ka Grieķijas uh, Piemērs ir ļoti skaidrs un eh, gribu uzdot pāris jautājumu. Grieķi ir īstenojuši programmu. Viņiem draudēja viņus izslēgt no eirozonas. Rezultāti ir katastrofāli. Parādi ir pieauguši, lai arī tos vajadzēja samazināt. Jūs runājāt par ļoti labu budžeta attīstību Grieķijā, bet valsts parāda septiņu gadu laikā ir būtiski pieaugusi, proti par 23% um, salīdzinot ar NKI arī 2018. gadā. Domāju, ka tas nav tas, ko jūs tikko uzsvērāt. Un vēl norāja, norādīšu uz parādu pārfinansēšanu. Jūs teicāt, ka pēc programmas beigām tas būtu iespējams. Un kā tas izskatīsies ar šo uh, pārlikšanu? Demokrātija nav. Uh, uh, nu, attaisnot, un tagad neturam arī pašu savu vārdu. Paldies. Uh, turpināšu angliski atbildēt. Nu, tā tad. Portugālē mēs esam ļoti lepni par sasniegto. Esam lepni par to, ko mūsu valsts pārējo pēdējo pāris gadu laikā ir sasniegusi. Mēs un arī es saprotam, ka Eiro uh, grupas līmenī ir sācies process, kas piedāvā alternatīvas politikas, jo tas ir tas, kas, kas kāda ir demokrātija. Un ir pienācis laiks raudzīties uz alternatīvām. Tās ir jāmeklē tādas. Tas tika sasniegts mūsu kopējo noteikumu ietveros, un tas ir vēl nozīmīgāk. Un tas tiks sasniegts. Izmantojot uh, gan uzticēšanos valsts iekšēnā, gan tirgu uzticību, kas ir vēl nozīmīgāka. Nu, tā tad šādā izpratnē es uh, negribu pats sevi šeit uh, attēlot kā īpašu finanšu ministru, bet uh, to var redzēt kā labu piemēru. Eiro uh, zonas izveidēji. Patiesi tā tas ir. Un tāpat par Grieķiju, ko mēs uh, noteikti varam atzīmīgi vērtēt, ir politiskā procesa atgriešanas Grieķu valdības rokās. Uh, Grieķu ceļš pirms ceļa bija finansiāli neilgtspējīgs, un tas bija jāmaina, tā tas arī notika. Taču tas notika daudz ilgāk nekā jebkurš būtu vēlējies, un personīgi tas ir mans viedoklis, un mēs turpinam atbalstīt Grieķu procesu. Uh, ar uh, parāda uh, atvieglošanas pasākumiem. Tie tiek izvērtēti nākotnē. Ir arī ekonomiskie, sociālie uh, indikātori, tie uzlabojas ļoti būtiski, un es domāju, ka tas varētu nākt arī Grieķijas iedzīvotājiem par labu. Paldies, uh, paldies, skatoties uz uh, laika sadalījumu vēl astoņi. Uh, runātāji un 11.30 prezidenta kungs dosies prom. Lūdzu, uzdodiet īsākus jautājumus, citādi nevarēsim visus uzstāties. Un es arī nekomentēšu ne Itāliju, ne Čehijas republiku EFTD. Bernards Bono, lūdzu. Lūdzu, īsi, ja varat. Pardon. Uh, comment... Kā Nu tā, tad pre, uh, prezidenta kungs, uh, labdien, kā Lukas kungs, uh, atgriezīšos pie Itālijas. Itālijas uh, valdības kolēzijas kurs ir saprotams un uh, to atbalstu. Eirozonas politika ir haotiska un uh, atbilstot Moskovici kungam tas nav at. Uh, atpazīstams viss tas, ko izdod valsts nonāk uzņēmumos un pēc tam kā nodokļi atgriežas pie valsts. 2% primārais pārpalikums Itālijā ir pateicoties tam, ka pilsoņiem sloks tiek uzlikts un šī taupības un stingrīgas politika Monti un Renzī kunga izpildījumā nedarbojās. Uh, un 2018. gada atbalsts ir nulle. Tiks mazāk patērēts Itālijā, iedzīvotāji ir mazāki, un uh, vidušķira un uh, MVU tiek uh, mazāk aplikti ar nodokļiem, un tas dos pieaugumu 1% apmērā NKI. Uh, parādi lielāki par 3% neatbilstoši Maastrichts noteikumam, un uh, Francijā savukārt mīnus 2,8 no NKI. Grieķijā jūs e, atzīnāt, ka taupības e, pasākumu ietekme nav pareizi novēltēta, tā ir daudz plašāka. Balila Gardas kundze atzina, ka netika pareizi novērtēti multiplikatori. Vai jūs nedomājat, ka tāda pati kļūdas, kļūda eh, no trojkas puses varētu Itālijā atgār, atgriezties un vai taupības politika nevarētu būt negatīva eirozonai un kā jūs varēsiet saglabāt 19 eirozonas valstu kohēziju? Paldies! Jā, vairāki komentāri par jūsu jautājumu. Nu, pirmkārt, teikšu, ka neatbalstu jūsu redzījumu, ka mums ir haotiska situācija Eirozonā. Gluži otrādi. Ir izaugsme 24 kvartālos, mums ir 9 miljoni darba radīti, algas pieaug, un tā ir stabilākā un eh, stabi, eh, eh, situāciju un vismazāk atšķirības fiskālajā koordinācijā. Mēs esam ne tikai vislabāk koordināti, bet tas ir sasniegts ekonomikas atjaunotnes laikā. Tas, kas mums ir nepieciešams, protams, es piekrītu jūsu redzējumam par problēmām, ir tas, ka šī labās ekonomiskās un finanšu ziņas tās gaidam ilgāk, nekā mēs iespējams gribējām sasniegt. Un gribam, lai tās izplatītās plašāk un cilvēki arī to tā uztvertu. Un ir ļoti nozīmīgi turpināt attīstīties šādā ceļā, jo tikai ar ekonomikas izaugsmi mēs varam virzīties uz tādu nākotni, kas atbilst tam, ko sagaidām. Sagaidām no mūsu ekonomikas un sabiedrības. Ļoti nozīmīgi ir turpināt īstenot mūsu kopējo noteikumu pielietošanu un mūsu uh, vienošanās, jo tas ir vienīgais uh, veids, kā mēs varam uh, atbalstīt uzticību mūsu ekonomikai. Paldies! Pēdējais runātājs Markus Brecels, ANF. Jā, lūdzu, runāšu vāciski. Nu, sākumā gribu teikt, ka mēs esam atvesaļošanās fāzē, lai arī tā nav tāda, kā daudzi vēlējās, sapņoja par to. Taču, neskatoties uz šo atvesaļošanos, eh, jūs par to uh, arī runājāt, ir problēmas. Portugāla vairāk pieminēja, ir piemērs tam, kā tas var darboties un kā valsts var atgriezties pie kapitāla tirgiem pēc tiem, kas Portugālē jau bija slēgti kādu brīdi. Jūs runājat par Grieķiju, par banku sektoru stabilizāciju. Esmu skeptisks, pieminēšu to, jo mēs redzam tieši tagad, ka Pereus bankas un citu apvienošanās jautājumos rezultātu, nu, pagaidīsim vēl, kas, kas, kas būs. Taču Grieķijā redzam, ka komisija un arī EMF redz atšķirīgus vērtējumus, kas ir nepieciešams, nu, piemēram, samazināšana pensijās. Tādēļ jautājums Kā jūs domājat, vai tirgus uzticēsies vairāk EMF vai komisijai? Un otrs jautājums - kontrola politikas jomā. Tā atkal ir atgriezt Grieķijas valdībai. Vai tā ir tāda tēma, par ko Eirogrupa diskutē, kāda demokrāta, kādas demokrātiskās problēmas ir saistīts ar šo jautājumu, un vai tas ir pamats dažiem it lēmumiem? Noslēgumā Itālija Kopš 2000. gada deficīti ir bijuši augstāki nekā šogad Itālijā. Vai tā ir jauna līnija Eirogrupā, ko piedzīvojam? Vai Eirogrupa nākotnē politiski vairāk iejauksies, vai tas ir jādara? un vai tas nav priekšnosacījums absolūts, lai uh, decembrī galotņu tikšanās laikā backstop no 2024. gada vispār ieviestu? Thank you, Mr. Mr. Paldies, Precelkungs, par jūsu komentāriem. Tas ir ļoti nozīmīgi atcerēties to, ka Eirogrupa ir finanšu ministru grupa un mēs uzņemamies koordinējošu lomu Eirozonā. Tas ir visnozīmīgākais, un lai to tā saglabātu, mums ir jāturpina mūsu kopējais vienbalsīgais darbs un izstrādāt kopēju pozīciju šajā ilgajā eiro izveidas konstrukcijas procesā. Taču es neatbalstu mūsu pašu, teiksim, nepacietību attiecībā uz parādu procesu. Jā, taisnība ir, ka brīdī, kad krīze sākās, mēs nebijām pilnībā sagatavoti tai pretoties, bet no tā laika mēs esam izveidojuši vairākus instrumentus banku sektorā, finanšu sektorā, eirozonā, dažādas līmeņa, dažāda līmeņa instruments, piemēram, Eiropas stabilitātes mehānisms un citi, kas tagad dod mums daudz labākas iespējas pretoties izaicinājumiem nekā pagātnē. Nacionālā līmenī, un jūs pieminējāt vairākus piemērus, mums ir jāturpina nodrošināt to, lai tās politikas, kādas īstenojam, būtu ilgspējīgas, ticamas, jo ticamība ir ļoti nozīmīgs jautājums mūsu politikai. Un, uh, valdības ziņā ir parādīt šo ticamību un ilgspējību laika procesā gan tirgiem, protams, gan arī citām dalībvalstīm eiro grupas līmenī. Tas ir mūsu darba mērķis. Paldies! Paldies! ka tik ļoti precīzi uzdod jautājumus. Kolēģi, otrais jautājuma rauns, minūte 30 katram runātājam, visādi citādi nevarēsim visi uzstāties. Werners Langens, Tautas partija. Jā, paldies, ministra kungs. Arī es runāšu vācu valodā. Jūsu optimistiskais eh, ekonomikas prognozes redzējums, tas, nu, esmu nedaudz samuls. Atskatoties 22 kvartālu pozitīvi, bet riski ir ārkārtīgi pieauguši pirmie samazinājumi ekonomikas attīstībā. Uh, prognozes jau ir, eh, rezultāti ir bijuši tirdzniecības politikā, energopolitikā, Brexita, inflācijas eh, jautājumos prognozes ir dažādas. Kā jūs nākotnē, nākamos četros katālos redzat attīstību? Otrkārt, ESM komentējāt pirms pieciem gadiem, mums jau solīja, ka ESM būs Eiropas kompetencē un a, eh, parlaments būs uzraudzības a, grēmijos. A, Tas tagad tiek atkal atlikts uz nezināmu termiņu, vai tā ir demokrātiska atbilde. Trešais jautājums - fiskālā kapacitāte. Par to varam runāt un runāsim, kādas dimensijas tai jāpiešķir, lai visu to piepildītu, eh, ko Eirogrupa mēlas. Nu, cik eh, daudz tas būtu budžeta izpratnē? Uh, Pēdējais jautājums. Itālija, visas Eirozonas dalība valstis ir uh, uzlabojušas konverģents. Vienīgais izņēmums Itālija. Man likās pārspīlēti, ka Moskovičī kungs Itāļus eh, šādā veidā viņiem pārmet. Ja tā būtu Francija, tad desmit gadus Francijā gaidījām un uh, piecietām pārspīlētas svērtības. Un vai skala mobila uh, itā, if, inflācija un algu piemērojums, vai tas nav šis jautājums, par ko jārunā? Paldies, Langen kungs. Brexits, inflācija. Ķīna, pasaules tirdzniecība, visi šie ir izaicinājumi. Un mums ekonomiski tiem ir jāpievēršas. Uh, uh, ekonomikas samazināšanās uh, un pātrināšanās no maksimālās izaugsmas 2017. gadā. Tas bija augstākais līmenis desmit gadu laikā, kas tika sasniegts 2017. gadā. Un tā nav ekonomikas problēma pati par sevi, ko novērtojam tagad. Politiski mēs redzam, ka mēs pārāk daudz, teiksim, izmēģinam attīstīt Eh, veseļošanos mēs esam uzlikuši šķēršļus šim procesam, kas ir vairāk nekā tas, ko mēs vairāk vai mazāk, kas būtu nepieciešams šajā brīdī. Taču, nu, eh, skaidrs ir tas, ka šis re, at, eh, atjaunotnes un atvesļošanās process ir ilgspējīgs un uh, arī uh, spēj pastāvēt pret visiem šokiem vai pārbaudījumiem. Un tas ir tas, kas man dod šo optimismu par nākotni. Kā jūs to redzat, jo mēs tiešām bijām spējīgi reformēt mūsu institucionālo vidi tādā virzienā, ka, var, ka tā var pretoties šādiem šoka momentiem. Itālijā atgādināšu. Uh, parādu līmeņi. Tas, mēs tam ļoti norūpējušies, un tam vienmēr būtu jābūt mūsu domās, ja mēs runājam par fiskālās politikas stratēģiju Itālijā, jo līmenis ir diezgan augsts Itālijā. Runājot un mērot ar jebkuru standartu visā pasaulē, tā tad nu, tas ir jāievēro. Paldies! You, you, you fear, uh, no any... Jums uh, nevajadzētu bažīties par uh, demokrātijas uh, trūkumu. Mēs diskutējam. Un labs piemērs uh, ir uh, komisijas un esam kopējā nostāja, ko publiskoja vakar. Un tā atbilst. Uh, līguma nosacījumiem, un liekas, ka nu nevajadzētu bažīties, ka ja būs kāda attīstība, kas neatbilst šiem, šiem, šiem ietvariem. Mēs par to parūpēsimies. Paldies. Tagad Pedro Pereira kungs no uh, sociāldemokrāta grupas lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Ministra kungs, Sertēnā kungs, ļaujiet man sākumā pateikt, ka jūsu uzdevums, kā Eirogrupas priekšsādātājiem, ir ļoti sarežģīts. Mēs zinām, ka steidzam ir jāreformē ekonomikas un monetārā savienība, lai Eirogrupa būtu gatava nākotnes triecieniem, bet mēs saprotam, ka politiskais konteksts ir um, neparedzēts sarežģīts un ir dažādas Eiropas vīzijas, ir budžeta konflikts ar Itāliju. Uh, ir politiskā nestabilitāte vairākās valstīs un tuvojas arī vēlēšanas. Drīzumā būs vēlēšanas vairākās valstīs. Decembrī, vai tiešām decembrī Eirogrupa spēs um, prezentēt mums konkrētu progresu? Uh, jebkāds progress, ko varētu panākt eh, EMU kontekstā, būtu ļoti pozitīvs. Un tad eh, vienotā noregulējuma fonda backstop instruments, tas ir ļoti svarīgs aspekts EMU reformas kontekstā. Kāds ir jūsu politiskais novērtējums attiecībā uz šī fonda darbības uzsākšanas laika grafiku? Otrais jautājums. Ja jūs saglabājat um, ilgtermiņa mērķi, proti um, Eiropas stabilitātes mehānismu padarīt par daļu no Eiropas akī likumdošanas ietvara, kā jūs uh, uzlabosiet šī fonda atbildību pret Eiropas parlamentu? Uh, Es domāju, ka tam vajadzētu demokrātisko leģitimitāti un vajadzētu būt eh, iestāžu sadarbības nolīgumam līdzīgi, kā tas ir par ekonomikas pārvaldību Eirozonā. Paldies! Paldies, deputāta kungs! Es turpināšu angļu valodā. Jums ir taisnība. Mums bija un joprojām uh, mēs esam šajā iespēju logā, kuru uh, raksturo laba ekonomiskā situācija un svaigs politiskais cikls daudzās Eiropas valstīs. Uh, Un tie arī bija tie galvenie aspekti, kas bija būtiski, lai sāktu šā gada sākumā pie šī procesa strādāt, bet lietas mainās un mēs tuvojamies vēlēšanu periodam un ir arī citi riski, ko jūs minējāt, politiskie riski vairākās valstīs, kas ir parādījušies uh, mūsu ceļā un tas arī apgrūtina šo procesu, bet noturība pastāv, mēs turpināsim pie tā strādāt. Backstop instrumenta svarīgums un um, šī te noregulējuma procesa ticamība arī ir svarīga nav neviens uh, noregulējuma process, kas tiektu konsekventi īstenots bez šīs te finansēšanas kapacitātes, ko tikai šis atbalsts, ja backstop instruments var sniegt. Tas ir ļoti svarīgi šai Banku Savienības uh, dimensijai un agrāka ieviešana, protams, ir vēlama, jo tas uh, parāda valstu apņemšanos to ieviest. Uh, bet tā būs arī ļoti skaidra zīme tirgiem, ka Eiropas valstis pat tiešām atbalsta šo procesu. Un tas būs ļoti svarīgi, ja mums izdosies to panākt, pat ja mums vēl ir eh, par to jādiskutē. Mūsu sanāksmēs Eirogrupā. Un visbeidzot pāris vārdi par atbildības eh, palielināšanu ESM. Uh, Mēs um, jau ilgu laiku pie tā esam strādājuši, arī raugoties no Eirogrupas perspektīvas, un es domāju, ka šeit var spērt būtiskus soļus šajā virzienā, un to var darīt visdrīzākajā laikā, lai nodrošinātu to, ka tas arī īstenojas. Paldies, tagad Kirstus kungs no ETP, lūdzu. Thank you, sir. Paldies, priekšsēdētāji. What about... Uh... Kā ir ar Grieķijas parādiem saskaņā ar uh, pēdējām Eiropas komisijas aplēsēm. Tas varētu palielināties līdz 182% no IKP līdz šā gada beigām. Tās ir oktobra aplēses. 177 uh, bija pavasara aplēses. Tātad kā mēs varam uh, salāgot uh, labus fiskālos rādītājus ar uh, parāda pieaugumu, kas turpinās. Vai jūs varat to man izskaidrot, eh, vai varbūt man jums jāuzraksta rakstiski šis jautājums, jo nesat to izpētījis, vai tas ir saistīts ar Grieķijas parāda pārvaldīšanu, eh, ka tiek eh, ņemti aizņēmumi šogad, lai atmaksātu nākamgad, vai šeit ir kaut kāda saprātīga atbilde. Un otrais jautājums ir saistīts ar banku krīzi, kas turpinās Grieķijā. Es domāju, ka tā ir ļoti sarežģīta situācija tādā izpratnē, ka akciju tirgu uh, situācija diezgan skarba. Grieķijas bankas, vismaz tā ziņo, 2018. gadā ir uh, gandrīz par pusi zaudēta vērtība. Tā pašā laikā viņi nevar uh, pārvaldīt šos te NPL, nav pietiekam daudz līdzekļu. Uh, Un tas ir nākamais izaicinājums Grieķijai. Grieķijas krīzei, eh, nu, grūtībām bankām, varbūt nevaram runāt par krīzi. Vai jums ir kādas svaigas idejas eh, Eirogrupas līmenī vai Eiro darba grupā? Paldies! Thank you, Ms. Paldies, eh, Kisas kungs! Valsts parāda dinamika var būt diezgan ārkārtēji zināmos apstākļos. Un vienīgais, kas mums ir jādara saskaroties ar šādām problēmām, ir jāaptur eh, šis eh, process un jāpavērš tas uz leju. Ekonomiskie pētījumi rāda, ka galvenais vai eh, galvenais ierobežojums izaugsmai no parādu puses ir netik daudz šis te apjoms, uh, bet tieši trajektorija. Tik līdz uh, eh, trajektorija pavirzās uz leju, mēs uh, jau ieejam citā procesa posmā, un tas ir tas, kas ir izšķirīgi svarīgs visos uh, gadījumos Eirozonā, un mums tas ir jāsasniedz. Itālijā, Portugālē, Grieķijā, visās valstīs. Uh, ekonomiski, kas ir svarīgi, e, tās ir izaugsmi finansēšanas, izaugsmas finansēšanas vajadzības. Programmas tiek e, īstenots un e, tagad tiek darīts viss, lai šis finansējums saglabātos pienācīgā līmenī, lai panāktu izaugsmu Grieķijā. Tas ir tas svarīgais, tāpēc mēs atliekam uh, milzīgu Grieķijas parāda apjomu atmaksu uz nākotni. Grieķijai tagad ir arī uh, Eh, skaidrs naudas buferis, kas nosac 22 mēnešu šo finanšu vajadzību, kas nodrošina to, ka Grieķija ir pietiekam daudz naudas, lai nekavējoties eh, sektu šīs finansēšanas vajadzības gadījumā, ja tirgu ir kaut kādas problēmas. Mēs to nesagaidām, bet ir šīs naudas buferis, lai varētu optimizēt eh, pārvaldību nākotnē atsvirošana un eh, NPL samazināšana, eh, tas ir ļoti sarežģīti, un šeit arī ir svarīgi, lai šie te procenti samazinātos. Eh, tiklīdz ir šī te samazināšanās tendence, tad mēs varam būt droši, ka ejam pareizajā virzienā. Paldies! Paldies. Tagad Jakobs von Vaicekers no sociāldemokrātiem. Paldies, priekšsādātāji. Priekšsādātāji kungs, ir prieks jūs šeit redzēt. Es gribēju jums jautāt par Itāliju, bet eh, es to nedarīšu, jo jau dzirdēju eh, jūsu atbildes par Itāliju, un tās man pārliecināja. Un eh, ir tiešām pozitīvi redzēt, ka šādā sarežģītā situācijā jūs varat pārliecinoši izteikties kā Eirogrupas prezidents par Itāliju. Tā vietā es jums pajautāšu par Eiropas uh, fiskālo kapacitāti un Eirozonas fiskālo kapacitāti un konkrētāk par um, um bezdarba pārapdrošināšanu. Mēs parlamentā ziņojām, uh, gatavojam ziņojumu, un pervāņš ir klāt. Mēs neteica, nerunājām par Eirozonas uh, budžetu. Tas, protams, ir tas, ko mēs ar to domājam, bet ir citi veidi, kā uh, veidot Eirozonas fiskālo kapacitātu. Un viena no priekšrocībām šādai schēmai, kas tiek apspriest, kā jūs zināt, būtu eh, tas, ka tas eh, piedāvātu būtisku stabilizācijas pakāpi. Tas lielā mērā būtu automātisks eh, un tas varētu būt ļoti pozitīvi krīzes apstākļos. Un papildus šim automātiskumam tā kā pretstā automātiskumam tas varētu, eh, ja tas tiktu labi izstrādāts, eh, apturēt negatīvās prakses eh, izplatību un citus jautājumus risināt. Un tāpēc man interesē, kā šīs konkrētais instruments um, ir vērtējams Eirozonas fiskālās kapacitātes radīšanas kontekstā. Un mans otrais jautājums attiecas uz SBBS, pie kā es šobrīd strādāju. Uh, Tā ir specifiska schēma, kas ļautu uh, radīt uh, valstu obligāciju bezriska holdingus, un to varētu izmantot arī kā instrumentu, lai panāktu zināmu progresu um, šai saiknei starp uh, valsts, um, valstīm un bankām. Ko jūs domājat par šo konkrēto instrumentu? Thank you, Mr. Paldies, Van Vaiceker kungs. Tas ir ļoti svarīgi, tie ir ļoti svarīgi jautājumi, un tie ir pelnījuši visaptverošu gāru atbildi no manas puses, bet man ir jāizsakās īsi. Tātad lūdzu saprotiet, kāpēc es izsakos uh, īsi. Mums ir vajadzīgā konverģence Eh, konverģences instrumenti, eh, konkurences instrumenti un citi instrumenti, jo tas ietilpst eh, labas ekonomikas monetārās savienības funkcionēšanā. Mēs neesam vēl nevienu monetāro savienību redzējuši pasaulē, kam nebūtu šie instrumenti. Mēs esam guvuši būtisku progresu kopš krīzes sākuma pārveidojot mūsu valūtu, un mums ar to ir jālapojas. Un mums ir jābalstās uz eh, šiem veiksmīgiem rezultātiem un jāstrādā tālāk. Kas man šķiet paradoxāli ir tas, ka mēs neizmantojam uh, mūsu labā eh, to, ko mēs panākam, diskutējot par turpmākajām reformām Eirozonā. Mēs pat esam ļoti skeptiski par savu veiksmi. Uh, Un tas ir tas negatīvākais aspekts, jebkurā politiskajā diskusijā. Jā, mums ir eh, jābūt atvērtiem, diskutējot eh, par šiem jautājumiem. Tātad, lai vājinātu sliktās prakses, izplatītu, radītu um, automātiskos stabilizatorus, tie ir ļoti svarīgi aspekti. Un arī šis te uh, instrumenta apjoms, dažkārt mēs baidāmies. Uh, instrumentiem nav jābūt lieliem, tiem ir jā, vienkārši jābūt, jo tie tad eh, darbosies eh, brīžos, kad ekonomika tas ir vajadzīgs, un tas ir ļoti svarīgi. Ja jūs paraugāties atpakaļ, jūs eh, būtu pārsteigts par to, cik daudz esam jau panākuši jautājumos, kas pirms pieciem, septiņiem gadiem šķita pilnīgi neatrisināmi. Tātad jūsu pēdējais priekšlikums droši vien arī būs eh, tāds, kas būs būtisks ilgtermiņā, bet mums ir jādomā par visiem iespējamiem instrumentiem, kas varētu būt eh, pieejami. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Mums vēl ir divi runātāji, vai jūs varat palikt divas minūtes ilgāk? Es esmu nākamais un pēc tam Lūkas kungs, bet Lūkas kungs nav klāt. Mums uh, ir divi deputāti, kas ir pieteikušies brīvā mikrofona procedūrā, ja viņi katrs varētu izteikties viens minūtes ietvaros, tad es uzdošu savu jautājumu un pēc tam saņemsim priekšsādātāju atbildi. Papadimulis kungs ir pirmais no goja, um, bet 60 sekundes nevairāk. Paldies priekšsādātāji! Es ar lielu prieku klausos Sentēno kunga teiktajā runājot īpaši par Grieķijas programmas noslēgšanu un arī priecē, ka ir šie te fiskālie rezultāti Grieķijas ekonomikā. Cilvēkiem Atēnās ir ļoti svarīgi to dzirdēt, jo daudzi uh, no viņiem vienkārši visu redz ļoti tumšās krāsās. Tagad par komisijas paziņojumu es uh, dzirdēju šo paziņojumu pirms dažām nedēļām, jūs teicāt, ka uh, balstoties uz papildus pensiju samazinājumiem, ka tas nav struktūrāls pasākums, ja mēs varēsim sasniegt mūsu mērķus, jo īpaši attiecībā uz pārpalikumu 2019. gadā, ka šie pensiju samazinājumi nebūs nepieciešami. Tas ir tas, ko teica Eirogrupa un arī SVF. Moskavīsī kungs teica, ka mums nebūs nekāda nepatīkuma pārsteiguma. Ko jūs domājat? Un nākamais uh, Sariemopols kungs tiešām 60 sekundes jums ir. Paldies, Senteno kungs. Es turpināšu iepriekšējo jautājumu no citas perspektīvas. Ja pārpalikums uh, par ko ir panākta vienošanās, eh, ja tie netiks eh, sasniegti, tad mēs runājam par pensiju nesamazināšanu. Kas tad notiks? Vai tad beigās būs pensiju samazinājumi? Un otrkārt, eh, pēc tā sauktā Katrūhalos likuma jaunie pensionāri, kuru pensijas ir samazinātas, vai viņu pensijas turp, arī turpmāk vēl tiks samazinātas? Un tagad par um, Um, parādu pārvaldīšanu. Jūs runājat par jauniem pārvaldīšanas veidiem un arī šiem aizsardzības pasākumiem pirmajam mājoklim. Tātad uh, turpmākos gados varētu būt milzīgs izsols. Mēs dzirdējām arī par obligācijām, valsts obligācijām, kas par to maksās. Un uh, tie tad būs nodokļu maksātāji. Tātad viss šis parāds tiks vienkārši sadalīts par visiem uh, nodokļu maksātājiem. Viņi vienkārši uzņemsies somā nastu. Paldies! Mm Tagad mans jautājums. Tagadējie dati rāda, ka ir valstis, kurās ir stagnācija vai negatīva izaugsme, vai tā ir zīme, ka tiešām um, um, palēnināšanās uh, ekonomikas izaugsmē, vai tā ir vienkārši datu volatilitāte. Tātad vai jums ir uh, arī pienācīgi instrumenti, lai pienācīgi reaģētu? Paldies! Paldies abiem uh, jautājumu uzdevējiem, deputātiem! Uh, kas eh, jautāja par Grieķiju. Gribu jūs eh, iedrošināt, apliecināt, ka Eirogrupa vienmēr strādās balstoties uz eh, novērtējumiem, kurus sagatavo Eiropas komisija. Mēs izvērtējam um, panākto Grieķijas progresu, to vērtēju kā pozitīvu, ļoti pozitīvu. Uh, Un viens pierādījums uh, ir tas, ka Grieķija nesaņēma vēstuli par savu budžetu projektu 3,5 uh, primārais pārpalikums. Tas ir svarīgs mērķis. Es domāju, ka visas prognozes arī rāda, ka Grieķija to sasniegs 2019. gadā. Un fiskālās politikas jautājumiem. Uh, ir jātiek skatītiem šajā kontekstā un ņemot vērā komisijas uzraudzību un rīt būs ziņojums par budžeta pārvaldību. Par negatīvo izaugsmi. Es domāju, Nu jā, daži šie te negatīvās izaugsmas piemēri, kurus redzam trešajā ceturksnī, piemēram, Vācija Tas ir e, tādu īslaicīgu efektu rezultāts, piemēram, automašīnu sektors Vācijā. Mums ir e, ļoti liela uzmanība jāpievērš šim procesam visu laiku, bet mums nevajadzētu baidīties, e, ka varētu notikt izaugsmas palēnināšanās, jo uh, 2017. Um, gadā bija būtisks uh, izaugsmas apjoms. Politikas pasākumus vajadzētu izmantot, uh, lai veicinātu izaugsmi tādā ilgtspējīgā veidā, un tas ir arī tas, uh, ko mēs sagaidām, ka tas turpināsies visos nacionālās un Eiropas politikas aspektos nākotnē. Paldies! Jā, mēs uh, Eh, solījām, ka um, priekšsādātājs varēs doties prom 11.30. Atvainojos par šo nelielo kavēšanos. Paldies visiem, kas piedalījās debatēs. Novēlu jums veiksmi un es ceru, ka ekonomika tiešām sasniegs tādus rezultātus, kā jūs to sagaidāt. Un mēs atsāksim darbu pēc pāris minūtēm. Thank you. let me, let me remind you. Ļaujiet man atgādināt, ka mēs tagad sāksim skatīt 15. darba kārtības punktu. Pēters Simons ir referents vai kāds no eh, sociāldemokrātiem runās viņu vārdā. Labi, tad mums nav jāgaida Simona kungs. Okay, because we have, I guess, only a few minutes for, for jo šim punktam mums ir atvēlēts tikai dažas, nu jā, 15 minūtes. Patiesībā ir atlikuši tikai 11 minūtes vairs. Tāpēc ļaujiet man pieteikt 15. punktu tiesību normu un kopīgā paziņojuma, ar ko nodrošina detalizēto aģentūru parlamentāro uzraudzību īstenošana. Mēs tagad skatīsim uh, grozījumu šim ziņojumam. Galvenā komiteja ir AFCO, un mūsu referents ir Pēters Simons. Tātad tagad došu vārdu Pere, Berešas kundzei, lai varētu stādīt priekšā viņu viedokli. Paldies! Šodien pirmo reizi aizstāju kādu referentu, bet varbūt, ka otro vai trešo reizi strādāju kā ēnu referente. Es to darīšu angļu valodā, jo Simon kungs laipnā kārtā man um, uzrakstīja, ko varētu teikt par viņa ziņojumu par grozījumu skatīšanu. Ekon komitejā Pēters Simons ir referents par šo te atzinumu par decentralizētajām aģentūrām. Galvenā komiteja ir AFCO. Un uh, tur ir runa par juridisko noteikumu ieviešanu un parlamentu kontrolas nodrošināšanu pār decentralizētajām aģentūrām. AFCO referents ir Georgi uh, Šoplins no ETP. 28. septembrī Simona kungs prezentēja atzinumu projektu Ekonā un viņam bija zināmi ierobežojumi, jo viņš nevar garu atzinumu rakstīt. Tur ir ierobežojums. 25. oktobrī bija grozījuma termiņš, tas arī iztecēja, un 11 grozījumi tika iesniegt attiecībā uz šo atzinumu. Trīs iesniedza EKR. Uh, Eh, ref, referenta Svinburnas kundze, un piecus eh, es iesniedzu, un Alde arī iesniedza. Es eh, savus grozījumus parakstīju kopā ar Simonu kungu, un vienu iesniedzu atsevišķi. Balsojums ir skaidrāms 20, gaidāms 22. janvārī. Mēs galvenokārt atzinumā pievēršamies caurskatāmībai šīm aģentūrām un atbildībai pret likumdevēju. devēju un uh, piedāvāts tiek precizēt formulējumu atzinumā, ir vairāk galvenie punkti. Pirmkārt, galvenais pienākums detencionālajām aģentūrām, otrkārt, uh, iesaistīt Eiropas parlamentu lēmumu pieņemšanas procesā, treškārt, jautājums par atrašanās vietu aģentūrām. Iesniegtajos grozījumos galvenokārt bija runa par uh, sēkojušām lietām trīs Vienbornas kundzes grozījumi galvenokārt runā par caurskatāmību, par to, ka tas ir jānodrošina, jānodrošina labākais iegums pilsoņiem, un uh, tos pārstāv Eiropas parlaments, uh, un tāpēc tas ir jāiesaista lēmumu pieņemšanas procesā, un uh, atrašanās vieta var nodrošināt arī labāku budžeta efektivitāti un administratīvā atbalstu. Divi grozījumi, ko iesniedzam Vīringas kundze. Tur bija runa galvenokārt par parasto likumdošanas procedūru, lai izlēmtu par aģentūru atrašanās vietām un skaidru sapratni starp Eiropas institūcijām par aģentūru lomu. Un visbeidzot, tie pieci grozījumi, kurus iesniedz kopā ar Sinomu kungu, uh, nosaka, ka aģentūrām vajadzētu rīkoties saskaņā ar to noteikto mandātu, uzlabot atbildības līmeni, atbildot uz Eiropas parlamentu un padomas jautājumiem nevēlāk kā piecu nedēļu laikā. Un um, būtu arī jānotur konfidenciālas diskusijas ar parlamentu deputātiem. Aģentūrām vajadzētu piemērot labas pārvaldības, traucskatāmības, integritātes principus un iesaistīt iesaistītās puses. Uh, Eiropas parlamenta prerogatīvai vajadzētu tikt respektētāji vienmēr, un aģentūras atrašanās vietai vajadzētu uh, nodrošināt to, ka var īstenot šos te aģentūras pienākumus tādā kopīgā veidā. Redzat, ka šis ir e, līdzīgs Svimbornas kundzes grozījumam. Grozījums, ko es pati iesniedzu, uh, aicina komisiju izvērtēt uh, to, vai nevajadzētu pārskatīt šo sistēmu, lai uzlabotu atbildību atskaitīšanos Eiropas parlamentam. Un, um, Ir jāredz, kāda ir realitāte, runājot par struktūru un pārvaldību, un varbūt, ka tur var atrast papildus elastību. Uh, Pēters Simons gribētu pateikties visiem, kas iesniedz šos derīgos grozījumus, kas būs ļoti labs papildinājums šim atzinumam. Šie grozījumi um, tiks ņemt vērā arī galīgajā atzinuma projektā. Um, un ir jāievēro arī noteiktais uh, garums šim ieteikumam. Paldies, Berešas kundze. Pārāk daudz deputātu nav klāt, neviena ēnu referenta arī nav klāt. Uh, Vai no ETP kāds uh, gribētu izteikties vai kāds cits? Nē. Ah, ok. So fantastic, you are... Fantastiski, jūs esat tieši laikā, lai prezentētu EKR viedokli. Nē, nē, es atvainojos no Alde. Tā bija mana kļūda. Es nezinu, cik uh, ilgi esat skrējusi, lai laicīgi ierastos pie mums. Mm. For... Liels paldies, ka jūs pagaidījāt, darbie kolēģi. Es eh, ar lielu interesi izlasīju Simona kungas jūsu grozījumus, kaut gan to nav daudz. Tie skar ļoti svarīgus punktus. Jūs esat uh, uzsvēris to, cik svarīgs ir parlaments un tā loma. Tas ir arī tas, ko mēs cenšamies eh, panākt, proti uh, Eh, sniegt tādu skaidru vīziju par to, kā mēs vēlamies uzlabot sadarbību un komunikāciju starp decentralizētajām aģentūrām un mūsu institūcijām. Es redzu, ka daudzi no jums piekrīt referentam, ka ir svarīgi organizēt regulāras iespējas citām iesaistītajām pusēm sniegt savu ieguldījumu, un es atbalstu šo aicinājumu, jo īpaši, kad runa par Eiropas parlamentu. Uh, Es atbalstītu pastiprinātu komunikāciju pirms, pēc un arī tā laikā, tad, kad tiek radīta likumdošana. Noslēgumā gribētu vēlreiz apliecināt mūsu vēstījumu padomai. Nākotnē Eiropas parlamentam vajadzētu būt vienlīdz svarīgam, lemjot par aģentūras atrašanās vietu. Mēs kā līdzlikumdevējs un Eiropas demokrātijas uh, institūcija tas ir tikai leģitīms pieprasījums. Paldies! Paldies, uh, kundze, un paldies, ka ieradāties uz šī punkta izskatīšanu. Citu komentāru šķiet nav. Jā, lūdzu. These... Problēmas ar šīm decentralizētajām aģentūrām ir tāda, ka viņiem ir milzīga vara un spēja ietekmēt eh, cilvēku dzīvi tiešā un netiešā veidā. Un šo varu nepietiekami uzrauga. Un tā vienmēr ir problēma izveidot, jo decentralizētu aģentūru. Līdz ar to no šīs situācijas izriet, ka ir absolūti nepieciešams uzraudzīt un saukt pie atbildības eh, šīs aģentūras ar jebkādu pieejamo mehānismu palīdzību. Un, protams, ka to var darīt Eiropas parlaments. Tāpēc varu apstiprināt līdz ar to to, ko sacīja iepriekšējā runātāja. Jā, es arī atzīstu to, ka aģent, ja aģentūra ir decentralizēta, tas vēl nenozīmē, ka to nevajag stingri uzraudzīt. Paldies visiem par līdzdalību. Nākamais punkts ir ļoti svarīgs. Jā, es atvainojos, vai noslēgumā es vēlaties komentēt? Jā, viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc šis atzinums tiek skatīts, ir visas šīs debates, kas mums eh, sākās tad, kad eh, mm, lēmām par eh, Eiropas banku iestādes un arī medicīnas aģentūras pārcelšanos. Un vienīgs kundzes norādītājs ir ļoti pareizs. Nevar būt, ka lēmumi par aģentūru atrašanās vietu tiek lēmta koplēmuma procedūrā, neņemot vērā mūsu lomu koplēmuma procedūrā. Un tā, šīs ir aktuāls debats, jo ir vēl viena aģentūra, jauna, kur jāizveido empul komitejas eh, kompetenci jomā. Redzēsim, vai mūsu loma tiks ņemta vērā. Tas, ko norādīja par aģentūru atbildību, nu, tas ir, protams, pareizi. Varbūt, ka mēs varam uzlabot šo uzraudzību, bet eh, tas, ko es minēju par saviem grozījumiem, paskaroties uz šo vienošanos, kā deklarāciju 2012. gadā, Tur ir dažas diezgan skaidras norādes par profilu, par pārvaldību un lomu kāda ir aģentūrām. Tāpēc mums jābūt piesardzīgiem. Jo varētu teikt, ka šīs deklarācijas teksts neaptver varbūt visu, ko tam vajadzētu attiecībā uz decentralizētajām aģentūrām. Jā, paldies. Nemaz eh, negribēju jūs palaist garām. Paldies par komentāriem. Uh, Balsošana ekonomikas komitejā 21. vai 22. janvārī. Ar to noslēdzam 15. darba kārtības punktu. 16. punktu vēl nevaram sākt. Zaudējumu seguma minimums nerezultatīviem riska darījumiem. Gotjeri kungs, viens no līdzreferentiem, ir ieradies. Un tad es viņam ļaušu arī eh, vadīt sēdi, izskatot viņa paša jautājumu. Paldies par debatēm! un eh, turpinām uzreiz. So, let's move to point 16. Ķeramies klāt 16. punktam, kas ir viens no diviem normatīvajiem priekšlikumiem par NPL, jeb sliktiem kredītiem, tātad regula, ar ko tiek ieviestas eh, CRR iekļautas zaudējuma seguma minimuma prasības. Pirms dot vārdu Esterei viena lieta, kas ir saistīta varbūt ne ar e, saturu, par to es izteikšos vēlāk, bet par e, paketi kopumā. Mēs e, nevarējām strādāt pie abiem priekšlikumiem vienādā tempā, bet tas nenozīmē, ka mēs vispār nestrādājam pie otra priekšlikuma. Mēs vēlamies pabeigt darbu pie abiem priekšlikumiem. Uh, Protams, mēs ņemam vērā arī labo darbu, ko padomu ir paveikusi, lai nonāktu pie eh, vispārīgās pieejas, un mums ir iespēja pātrināt uh, savu procedūru. Un tas tieši tas, ko mēs darām. Mēs šo prudenciālo atbalstu mehānismu um, pieņemam ātrākā procedūrā, esam pātrinājuši šo tempu, un, ja būs iespējams, tad, protams, pabeigsim to laiku. Un tad arī otru daļu šī direktīva arī stāsies spēkā. Protams, tas atkarīgs no tā, arī, vai arī padomu būs spējīga ātrāk strādāt. Es zinu, daži ēnu referenti ir uzdevuši jautājumu par šo tēmatu. Tāpēc es vēlos norādīt, mēs nevis atstājam otru tiesību aktu maliņā, bet vienkārši esam pātrinājuši tempu darbā pie šī priekšlikuma. Jo ir loģiski, ja darbs eh, virzas priekš arī par atlikušo banku paketes daļu, tad ir nepieciešams eh, integrēt šo kopējo darbu, lai CRR prasības eh, būtu gatavas ieviešanai. Vienlaicīgi mēs apzināmies, ka arī direktīva ir svarīga sastāvdaļa no šīs banku paketes. Un tas tāds vispārējs precizējums. Ester, vai tu uz gatavs sākt? Lūdzu. Paldies priekšsarētāji. Paldies arī jums kā līdzreferentam. Izteikšos īsi. Man prieks, ka varējām vienoties par um, kopīgu nostāju. Divi līdzreferenti nozīmē to, ka liels darba apjoms no tā, kas būtu jāpaveic šeit komitejā, ņemot vērā mūsu atšķirīgās sākuma pozīcijas, uh, jau bija principā jāizstrādā pirms e, paša ziņojuma teksta sastādīšanas, un e, mēs nonācām pie kaut kā, kas ir visnotaļ pieņemams. Un tad mēs varēsim atrisināt vienu no pēdējiem e, atlikumiem no finanšu krīzes, kas ir ļoti būtisks. Bija vairāk principi un mērķi, kas mums arī bija, it īpaši pēc tam, kad padome nāca klājā ar savu nostāju. Pirmkārt, mēs vēlējāmies eh, tik tiešām strādāt ātri. Tas nenozīmē, ka otrs dosie virzas priekšu lēnāk, vienkārši šo pātrināja. Mūsu vienošanās eh, ļaus mums eh, pēc iespējas ātrāk nonākt pie rezultāta, un ekon varētu to sūtīt kā signālu pirms samita Bet mēs esam arī pragmatiski, paliekam tuvu padomas tekstam. Domāju, ka būs viegrāk, vieglāk atrast uh, vienošanos. Mums ir arī visām uh, NPL kategorijām uh, paredzēti uzkrājumu apmēri. Visas politiskās grupas norādīja, ka nevajadzēs sarežģīt šīs prasības. Un ierobežots kategoriju skaits tikai trīs. Līdz ar to esam izstrādājuši vienkāršu sistēmu un sekojam principam, ka tam ir jābūt realistiskam. Uh, uzkrājuma veidošana mums ir paredzēta lēnākā tempā nekā padome. Esam ņēmuši vērā bažas, ko pauduši dažas iesaistītās puses un arī politiskās grupas, bet tas nozīmē, ka Gadījumā, ja šie riska darījumi ir nerezultatīvi ilgākā laika periodā, tad eh, būs nepieciešams aktīvāks darbs. Protams, ir vēl jautājumi, ko varētu detalizētāk eh, skatīt. Eh, nu, tad tas būs atkarīgs no grozījumiem, ko jūs kolēģi iesūtīsiet. Un tad ar sekundāriem tirgiem saistīti jautājumi, tas jau iepriekšējās diskusijās aktualizējās. Vēl viens jautājums saistīts ar to, vai pēc NPL pārdošanas citai kredīti iestādēji eh, tiek restartēts kalendārs. Nu, es to īsti neatbalstu. Bet tad mums ir eh, jāpiemēro iegramatotā vērtība aizdevumam. Bet nu skatīsimies, eh, kāda būs grozījuma un kāda šeit veidosies diskusija. Tālāk par NPL uzkrājumu apmēru šī diskusija turpinās. Un Parlaments strādā arī pie ambiciozas direktīvas, lai stiprinātu sekundāro tirgu NPL kredītiem. Un tas arī sakrīt ar Tremozas kunga jautājumu Eirogrupas vadītājiem šodien. Par laika kalendāru jūs priekšsarētāji eh, painformēsiet mūs par precīzām detaļām. Ehm, šis laika kalendārs ļoti ambiciozs. Jā, tik tiešām Bet eh, esam dzirdējuši kritiku, ka šajā komitejā mēs nestrādājam pietiekami ātri, un šoreiz, ja mēs redzam tādu iespēju, kāpēc gan tā nedarīt? Paldies, jūs efektīvi izmantojāt tikai mazliet vairāk par pusi no atvēlētā laika. Tas nav slikti. Man arī jāsaka, ka piekrītu savai līdzreferentei Tas nav bijis viegli, tīpaši ņemot vērā, ka mums bija atšķirīgi sākuma punkti. Vismaz es uzskatu, ka teksts, kas mums ir, nu, mēs, protams, gaidām arī jūsu grozījumus, bet, kā es arī tikko norādīju, teksts ir gan ambiciozs, vienkāršs, līdzsvarots ilgspējīgā veidā tiek mēģināts īstenot pasākumu, kas nav maznozīmīgs. Jo šis prudenciālais atbalsts eh, uzkrājuma veidošanai, lai sektu sliktos kredītus, lai papildinātu tos pasākumus, ko SSM veic, un tas ir ļoti spēcīgs signāls. Tādēļ ir svarīgi ieviest to kā tādu, lai stiprinātu riska samazināšanas paketes uzticamību. Un otrs puses tas ir jādara ilgspējīgā veidā un jāizvairās no nevēlamām sekām. Piemēram, piespiežot MVU nonākt maksātnespējas situācijā. Mūsu atrasta risinājuma, manuprāt, ļauj izvairīties no šiem riskiem. Ir tikai viens izņēmums, un es ar to jau pieminēju, un es arī vēlos par to kaut ko norādīt, par sekundārajiem tirgiem. Kopumā, manuprāt, tas, ko mēs šeit ierosinam, ir ļoti līdzsvaroti. Vēlos pateikties arī Austrijas prezidentūrai padomē jo mēs varējām balstīties uz ļoti labo darbu, kas paveikts padomē. Kā jūs zinat, viņi panāca kompromisu ar vienbalsīgu atbalstu. Un mūsu priekšlikums principā ir variācija par padomus tekstu. Mēs balstījāmies uz padomus tekstu un iestrādājām daudzas lietas no padomus sacītāja, tīpaši attiecībā uz vienkāršošanu. Un arī fakts, ka mēs šo skatāmies kā uz pirmo pilāru, bet pastāv arī otrais pilārs. Tā kā būs ilgāks periods, līdz mēs nonāksim pie gala rezultāta. Un tas, ko nodrošina pirmais pilārs, tas ir šeit, un tad ir otrs pilārs ar iespēju rīkoties ātrāk, eh, varbūt skarbāk, eh, jau individuāli pa bankām, pa atsevišķiem kredītiem skatīt. Uh, Tas varbūt nav tieši tas veids, ko es būtu izvēlējies, bet e, tas ir veids, kā risināt problēmas ar pirmo pilāru un otro pilāru šai automātiskai uzkrājuma veidošanai un vienlaicīgi atstāt arī pietiekams iespējas e, pil, otrā pilāra potenciāla izmantošanai. Uh, Tātad trīs gadi līdz tiek pilns segums sasniegts, un tur, kur jūs redzat eh, nulle un nulle pēc šiem gadiem, tas nenozīmē nulle, tas ir IFRS 9 grāmatvedības uzskaits metoda vienkārši tiek izmantota. Tā kā ir, mums šeit ir jāievēro šie uzskaits noteikumi, tad papildus segums, kas iet eh, tālāk par grāmatvedības eh, noteikumos prasītais, ir tieši tas, ko sniedz šis atbalsta mehānisms. Tātad pamata uzkrājums tiek veidots eh, divu gadu laikā, trīs gadu laikā satanēs, un tālāk mēs arī sekojām padomes vēlmēm, ka tas tiek nodrošināts ar um, šiem um, aktīviem nekustamajiem. Un tad īstermiņā ir lielāks prasības. Un ja ir aktīvi, kuriem ir mainīga vērtība, nu tad uh, tikai pēc deviņiem gadiem nonākam pie 100% vērtības. Kāpēc mēs vēlējāmies šādu netiks uh, stāvu līkni? Uh, Šie pirmie gadi, eh, šie 5, 6 pat eh, gadi ir eh, tie svarīgākie, kad jāizlem, ko darīt ar šādiem sliktiem kredītiem. Un, lai šis aizdevums neatrastos tik ilgi sadaļā going concern. Uh, Un tad jūs nonākat pie seguma, kas katrā gadījumā darbojas kā drošības tīkls, bet ja trešajā, ceturtajā gadā iet pārāk tālu, tas var būt arī neefektīvs uh, risinājums un nepareizs signāls, jo pēc tam šī līkne straujāk iet uz augšu un jūs vienalga nonākat pie 100%, bet izvēraties arī no pretējas iniciatīvas. Uh, Un pareizi sakombinējot šīs iniciatīvas, mēs nonākam pie ierosinātā risinājuma. Par pārējiem punktiem man nav nekas daudz papildināms, tie ir vairāk vai mazāk acīm redzami un pašsaprotami, bet vienu lietu es vēlos uzsvērt. Mums neatlika laika atrast uh, uh, labāku risinājumu, tas tāds daļai atrisināts jautājums. Tātad. Uh, Ir daži dalībnieki, kas tiek regulēti, respektīvi bankas, citi nē. Un viņi arī iegādājas un pārvalda šo sliktos kredītus sekundārajā tirgū. Un ir svarīgi nodrošināt to, lai šie spēlētāji netiktu sodīti eh, eh, salīdzinot ar banku darbību lai nebūtu tā, ka uh, tie finanšu tirgus spēlētāji, kas nav bankas, saņemt labvēlīgāks noteikums nekā bankas. Tad mums ir jāizvairās no negatīvas uh, iniciatīvas, uh, tad, kad uh, runājam par going concern situāciju. Un tad, kad uh, firma ir dzīvotspējīga un var saņemt papildu finansējumu, jaunu finansējumu, tad ir iespējams eh, pārvaldīt šo ķīlu un arī sliktos kredītus, un mēs varam atrisināt šo situāciju. Mēs, protams, strādāsim arī turpmāk kopā, ņemsim vērā jūsu ierosinājumus, jūsu grozījumus, lai nonāktu pie līdzsvarota risinājuma atlikušajiem jautājumiem. Paldies! ECR grupā Sandra Lūnas vārdā Bernds Luke. Paldies, priekšsēdētāji, tik tiešām tā ir. Esmu pārņēmis no Sandra Lūnas um, šo dosjē, jo viņš ir kļuvis par ministru Beļģijas valdībā. Tā kā es nerunāju viņa vārdā, bet vairāk vai mazāk savā vārdā, jo esmu tagad jaunais ēnu referents. Paldies abiem eh, referentiem par līdz šim paveikto darbu. Šobrīd eh, diskusijā jau arī pietiekam daudz par to tika pateikts. Es vēlētos sākumā koncentrēties uz pēdējo punktu, ko pieminēja Roberto, respektīvi par tirgus struktūras ietekmi, no kur mums būtu jābaidās vai vismaz jābūt piesardzīgiem ar bankām, kas sekundārajā tirgu darbojas, lai viņiem būtu tādas pašas regulatīvās prasības, kā tas ir bankām primārajā tirgū. Situācija ir tāda, ka šeit var, varam nonākt pie konkurences skropļopojumiem starp bankām un nebankām, kad sliktās bankas nonāktu e, nepatīkamākā situācijā, un Roberto jau arī norādīja, ka tas ir tas, ko mēs nevēlamies, jo uh, Eh, tad liela daļa no neuzpirktiem NPL apjomiem tiktu nogrūstas uz neregulēto sektoru. Vienlaicīgi mums arī jābūt piesardzīgiem arī ar to, ka ja mēs radām CRR ietvaros izņēmuma regulējumu, tad bankas sekundārajā tīklu, eh, tirgu varēs um, iekļaut bilancēs NPL ar zemākām pašu kapitāla prasībām uh, nekā tas būtu iespējams primārajā tirgū. Un tas var radīt iespējas apiet regulējumu. Un eh, tāpēc mums ir jāizvairās no situācijas, ka šis eh, pakas ar NPL tiktu bīdīts ar primāro un sekundāro tirgu tik ilgi, kamēr izdodas apiet šīs prasības. Šis ir viens no jautājumiem, eh, par kuru vēl nav atrasts tāds gala risinājums, nav panākt vienošanās. Uh, Ehm, vēl rūpīgi papētīšu šo jautājumu un tad, protams, eh, ar saviem grozījumiem paudīšu savu viedokli. Es ceru, ka mēs nonāksim pie tāda saprātīga risinājuma, jo robusts eh, tirgus NPL kredītiem ir tas mērķis, ko mēs vēlamies sasniegt, un piesardzības pasākumi joprojām ir jāsaglabā, un eh, tas arī viss šobrīd no manis. Paldies! Thank you. Uh... Paldies. Alde vārdā Ramons Tremūza. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es gribētu uzsvērt to, ka vienošanās uh, starp divām lielajām partijām ir sasniegta. Sveicu jūs, sveicu jūs. Biju skeptiska, nezināju, vai pirms mandāta beigām būtu iespējams sasniegt šo vienošanos un citu grupu ambīciju. Uh, parlamentā ir uzlabot šo likumdošanu. Tā tad mēs varam doties pie mūsu vēlētājiem un teikt, mēs esam kaut ko darījuši liederīgi šajā izpratnē. Līdz piekdienai mēs varam iesniegt grozījumus, un es domāju, ka manas grupas deputāti aktīvi to darīs, lai varētu e, iezīmēt savas idejas un arī konstruktīvi diskutēsim, palīdzēt e, uzlabot šo finanšu rezultātu kādu kopā, kā likumdošanas pakotni varam izstrādāt. Pāris lietas mūsu diskusijās. Kādēļ jūs domājat vai ko jūs domājat par iespēju iesvērt ne tikai bankas šajā likumdošanā? Iekļaut arī citas finanšu institūcijas, kredītinstitūcijas un ko jūs domājat par iespēju, ka Eiropas Banka aģentūra palīdzētu šīs, šos atbalsta mehānismus izveidot. Mēs atbalstam komisijas priekšlikumu attiecībos novēlētajiem maksājumiem un atbalstu. Nu, tad tas varētu būt līdz 80% pārņemts, tas ir labi. Un noslēguma komentārs par to diskutēju ar Mariju Santēno, ministru Santēno kungu. Mēs piekrītam tam, ka kredīti institūcijām ir nepieciešams ar rezerves un ilgtermiņa redzējums, taču Eiropā sistēmas, kas ir pilotots, ir atšķirīgs fin dažādas finanses domā, un uh, dažas sistēmas ir uh, labi un uh, efektīvi darbojušas arī likvidācijas procesos, un citas nē. Tātad šī situācija jāizvērtē arī zinot to, ka mums ir likumdošanas ietvars, kas uh, papildina MPL. Tātad, uh, man liekas, ka mums vajadzētu runāt par iespēju apsvērt, vai tas ir obligāti, lai būtu nu, tāda vienota pieeja. Tas ir otrs punkts, un ceru, ka diskusijas būs veiksmīgas tieši par šiem jautājumiem. Paldies! Paldies tagad Svenskī Golds! Paldies, priekšsādātāji! Priekšsēdētāji, līdz referenti mēs mēģinājām izvērtēt uh, ziņojumu projektu un daudz kam piekrītam, taču man jāsaka arī, ka domājam, ka visas diskusijas par uh, laika. Uh, laika uh, aspekts zaudējumu segumu minimāli nerezultātiem riska darījumiem uh, nav a, veiksmīgs, jo a, nenodrošināta MPL tos vajadzētu garantēt tikai pēc a, trim gadiem, lai arī tos a, ne sadz nekādu citu priekšlikumu. Tas nav uh, tāds uh, ļoti prātīgs un uh, izvērtēts, uh, izvērtējums uh, šajā uh, zaudējuma saguma jautājumā, un parlamenta priekšlikums ir vājāks nekā padomē diskutētais, un tas jau vaināja to, ko īstenoja pēc vāja komisijas priekšlikuma. Un ja mēs salīdzinām tās iespējas, kādas pat laban ir atbilstoši noteikumiem, kas ir pielie, tiek piemērot, piemēram, ASV. Uh, ASV regulējušais ietvers prata bankām uzskaistīt aizdevums sešus mēnešus pēc tam, kad tie ir eh, klasificēti kā uh, neatbilstoši. Tātad seši mēneši ASV un deviņi gadi uh, Eiropā, uh, kā uh, atbilstoši normai Eiropā MPL būtu īstenots. Tātad šajā priekšlikumā par MPL uh, 2018. gada septembrī. Uh, redzējām, ka balstoties uz striktiem MPL noteikumiem ASV ir pārsvarā pozitīvs ASV bankas ir daudz ātrāk samazinājušas MPL nekā Eiropas bankas. MPL bankas bija maksimumā pēc recesijas diezgan ātri, bet MPL līmenis 2016. gadā Eiropas Savienībā bija lielāks nekā 2009. gadā, un pat ja mēs zinām, ka Eiropas finanšu tirgi ir vairāk atkarīgi no bankām nekā Amerikas modelis, tad savienojums aizvien vēl ir nu, pārsteidzošs. ASV pieredze ir paredzējusi, ka bankas var piemērot striktus noteikumus, mēs kā zaļie līdz ar to atbalstam nostāju, ka mums vajadzētu būt ļoti striktiem attiecībā uz zaudējumu segumu minimumu nerezultīviem riska darījumiem. Tātad jāpielieto eh, uh, visstriktākā pieeja, kāda iespējama Eiropas Savienībā, dargie kolēģi. Nu, ir tāds jautājums, par ko nerunā šeit atklāti, un es gribētu to uh, arī skaidri aprakstīt. Mēs zinām, ka bez tāda būtiska uh, progresa zaudējuma saguma minimumu uh, ar nerezultājumu riska darījumiem mēs nekad nenonāksim pie uh, riska darījumu apdrošināšanas laba regulējuma, un tas ir finanšu atbalsta mehānisms un vienotu uh, atbalsta fondu. Tādēļ prasot uh, vājākus noteikumus MPL, uh, neļauj uh, Banku Savienībai uh, izveidot trešo pīlāru. Ja mums vajadzīgs stingrāks ietvars eiro, tas nozīmē, ka mums ir jābūt ļoti skaidrai uh, nostāja atbal, attiecībā uz atbalstu mehānismiem MPL. Aktīvi aicinu jūs darboties šeit. Mēs kā zaļie esam pārliecināti, ka mums tikpat steidzam ir nepieciešami uh, kredītpakalpojumu noteikumu. Mēs neakceptēsim to, ka cilvēkiem jāzaudē viņu mājas vai jāpazaudē mazie uzņēmumi. E, tā Stabros Antisipa, Blackstorp un, vai Intensa San Paulā pakalpojumu darbības rezultātai vai arī uh, neusticam kredītēšanas uh, iestāžu uh, rīcības darbi, darbības rīcībā. Tātad mums ir jāvirzās uz priekšu pilnveidojot MPL uh, direktīvu, un mēs, ne, mēs nedrīkstam akceptēt to, ka padome nenotiek nekāda kustība. Mums ir jāvirzās uz priekšu abās jomās, gan regulā, gan arī uh, direktīvas attīstībā. Paldies! Paldies tagad goja vārdām, kārtīgums, paldies! Paldies līdz referentiem, priekšlikums ir ļoti veiksmīgs. Tagad par laika termiņu mēs piekrītam komisijas priekšlikumam, mums nav nekādu lielāku problēmu ar to, kas piedāvāts projektā ziņojumā. Mūsu prioritātes ir tādas, ka jādod labāka aizsardzība pret tiem fondiem, kādi tagad rīkojas. Un vajadzētu iekļaut klauzulu par aizdevumu kontraktiem un uh, vajadzētu iekļaut klauzulu, ka bankai nav tiesību pārdot aizdevumu trešajai pusei. Jāstrādā pie klienta aizsardzības pasākumiem, patērēt aizsardzības pakā, uh, pasākumiem Un tāpat arī mēs gribam MPL uzlabot, iekļaujot sārakstu, kādus pasākums bankas varētu īstenot un kādas ir patārētāja tiesības vadlīnijas. Pagājuši mēnesi publicētās ir uzlabojums, ja mēs runājam par stresa pārbaudēm un riska pārbaudēm. Parlamentam vajadzētu izmantot šo iespēju lai uh, uh, aizņēmumu hipotekāro kriminālu jaut, jautājumos tiktu rast labāka risinājuma, un tam jāietver arī uh, klauzula uh, par um, parādu samazināšanu, lai nenovestu pie strateģiskiem defaultiem. Līdzīgās, līdzīgos risinājumos dalībvalstīs uh, par jauniem uh, līguma noteikumiem dalību valstiem, mēs redzam, ka um, uh, situācija nav viennozīmīga, un īrijā šādi dalī tie hipotekārie uh, kredīti, viņus dalēja arī kā MPL nosaka, ir jānoskaidro, kāda ir situācija, un jāskaidro, kāda ir noteikumi, kādi ir uh, noteikti uz klasifikāciju aizdevums, ir uh, korekti strādājuši vai nē. Iesniegsim grozījums, uh, lai šajās diskusijās varētu virzīties uz priekšu par nodrošinātiem un nenodrošinātiem aizdevumiem, taču domāju, ka mēs kā parlaments varēsim ļoti skaidru signālu dot aizstāvot mūsu pilsoņu un vēlētāju tiesības šais direktīvas izstrādē. Paldies! Paldies, Marko Valī, neredzu. Marko Cvanī arī nav zālē. Un uh, eh, GOE EFTD dalībnieki nav. Vai vēl kāds vēlas uzstāties? Nē. Tad varam noslēguma piezīmes teikt. Esterdelanga. Paldies, kolēģi! Ļoti īsas, bet atsvaidzinošas. Uh, diskusijas. Zaļie ir pat striktāk nekā liberāļi viņu pieejā. Nu, man vienkārši tas ir jāuzsver. Šajā izpratnē man liekas, ka po mana pozīcija tuvāk zaļiem nekā liberāļiem. Jūsu atsauci uz ASV un sešu mēnešu jautājumu, tas ir tas, par ko es runāju pirmajā uzstāšanās reizē, tad, kad bija pirmā viedokļa apmaiņa. Tas tiešām bija nu, teiksim, ļoti patīkami to dzirdēt, bet, nu, mēs esam mazākumā šeit un redzēsim, ko varam sasniegt. Bet es ļoti priecātos, ja jūs varētu, nu, kaut ko darīt, Lukas kungs arī, nu, tad mēs varētu ļoti tādu konstruktīvu uh, koalīciju mazo grupu vidu izveidot. Tad, kad būs jautājums, nu, tad jums jāpacenšas pārliecināt arī liberāļus. Bet, nu, ir jārunā arī ļoti skaidri par tādu jautājumu diskusijas, kādas bija mūsu starpā, bija tāds, ja jūs run, uh, risinat alternatīvos jautājumus, tad jums ir vajadzīga vairāk laika vai 100% apgadājumu uh, līmenis vai arī zemāks uh, līmenis un uh, ātrāk darbība. Tātad es. Uh, neatbalsta noteikti e, visas liberāļu piezīmes, kas novest pie tā, ka 80% apgāda e, līmeņi tiek e, diskutēti. Ja tikai jūs nediskutējat par mazāku laika vai īsāku laiku termiņu, kas tiek piešķirts, nu, mums jāstrādā ar līdzreferentiem, un uh, mēs gribējām par simtprocentīgu šādu risinājumu runāt, bet, nu, es negribu atsākt uh, diskusijas, jo atkal mēs visas diskusijas aiz sāktu. Nu, gribēju tikai informēt kolēģis, ka mēs runājam par šiem jautājumiem un palikām pie tā priekšlikuma, kādu jūs redzat. Par citām finanšu institūcijām un par tirgus struktūra efektiem Delukas kungs uz to atsaucās. Ja jūs, ja ne bankas saņem kādas konkurences, teiksim, priekšrocības. Ja šīs priekročības tikt noteikts arī regulējumā un detalizētāk strādāt pie patērētājiem direktīvā, nu, man liekas, ka tas tā būtu. Tad varētu uzklausīt arī jūsu priekšlikums. Un vēl lielāko daļu no tiem kas uzstājās, to piezīmes pierakstīja. Ļoti jauki, ka interesants domas tika izteikts, un paldies. Pirmajā raundā neteicu paldies sekretariātam par atbalstu un paveikto darbu. Paldies! Paldies! Es arī gribētu teikt paldies un pavisam īsi kom komentēšu. Gudīgi sakot, esmu pārsteigts par, pirm, par argumentiem un nevis otro. Jūsu pieeja pirmajā daļā ir tas, ko jūs gribat novērst otrajā daļā kā problēma. Nu, kas tad notiek, ja nav šīs atšķirības starp Amerikas un Eiropas modeli, bet ja jums bankai jāpārliecina uh, hedge fondam uh, pārdot MPL pēc sešiem mēnešiem uzreiz, tad uh, mazo un vidējo uzņēmumu vai hipotekāro kredītņēmēju tiesības uh, nav prioritāte. Viņi novērtēs situāciju un varbūt izliks cilvēkus no uh, mājas. Mēs to negribam, jo no otras puses. Sirius un TAF sistēmas attiecībā uz nesaktiem riska darījumiem nav tik elastīgi, kā tiek domāts, jo šeit ir būtiska atšķirība starp otrā pīlāra darījumā, kredīts pēc kredīta, nodrošinājums pēc nodrošinājuma, sagaidījums pēc sagaidījuma tiek diskutēts, bet varbūt, ka šis kredīts uh, nav saistīts ar kulturāliem aspektiem, un pieeja nav tieši tāda paša pārrobežu jautājumā MPL. Taču, ja tiek vērtēts, ka ir nepieciešams pirmajā, pirmajā pīlārā padoms diskusijās mēs meklējām diskusijas, kas uh, novērstu bloķēšanu ļoti, ārkā, ļoti ātrā darba procesā parlamentā, neieviešot uh, papildus nelielus uh, grozījumus mūsu banku darbības noteikumos. Uh, tie ir aspekti, kas ļoti būtiski mainītu mūsu darbu. Kompromisi, kas ir sasniegti, ir ļoti sāpīgi visām, bet gribu teikt, ka visām pusēm. Definīcija tika sasniegta, bet Man liekas, ka ir sarežģīti to vērtēt kā ļoti veiksmīgi gluži otrādi, bet, nu labi, risinājums ir sabalansēts un mēs esam šeit, lai aizstāvētu mūsu priekšlikumu, izlasīsim jūsu grozījumus, protams, bet, nu, lūkšu visus būt nopietniem, nevis tikai mēģināt propagandas pasākums uh, iekļaut dažādas nostājas un mēs virzamies uz nekurien. Tātad šeit bezprecedenta darbs pāris nedēļu laikā sasniegt ļoti būtisku mūsu bankas noteikumu reformu. Otrakārt, es pilnībā piekrītu tam, ko teica Bērns Luka. Tā dilēma, ko jūs uh, iezīmējāt, ir tā paša, ko mēs redzam no vienas puses. Mēs negribam dot priekšrocības neregulētajām vienībām, kā goja uzsvēra, varbūt, ka nav tās labākās menedžmenta iespējas, jo labākais ir atgūt naudu un viņiem nav, uh, viņ, viņiem nerūp vai uzņēmumi bankrutēs vai viņiem būs papildu finansējums, jo viņi nav bankas. Bet no otras puses mēs negribam uh, radīt tādu situāciju, kad gadu galā uh, bankas sāk mainīt, respektīvi vienotrai nodot. Uh, NPL risinājumu rašanai. Padoms tekstā tas ir netik skaidrs, un mēs to vienkārši pārņēmām. Ja laika skaitīšana sāks no gada numur viens, tad tiek rēķināts aizdevumu attīstības jautājums un kal, uh, kalendārs virzās uz priekšu, ievēro oriģinālo vērtību, un tas varētu būt uh, ilgspējīgi, un tas ir tikai viens no, viena no iespējām, ko mēs domājam. Un par nenodrošinātajiem aizdomiem runājot, manevrēšanas iespējas, kādas uh, tiek sniegtas, ir tādas, ka par tām vajadzētu pārdomāt. Un vajadzētu pārdomāt, lai uh, nebūtu iespējas apiet noteikumus un arī noteikumu ieviešanu. Mēs strādāsim pie noteikumiem. Konstruktīvos uh, grozījumus mēģināsim iestrādāt. Mēs esam vienoti mērķi un aizsardzības mehānismos, taču ir jārod uh, labs risinājums. Padomu to nespēja. Uh, Tas nav vienkārši, nevis tāpēc, ka viņi negribēja. Un tas būtu labs pienesums no parlamenta puses, ja mēs varētu uh, atrast risin, uh, sabalansētu risinājumu šajā jautājumā. Un tad, protams, ka mēs arī dažādos grozījumus un elementus uh, izskatīsim. Arī uh, kā liberāļi to uztvēra vadlīnijas. Arī patērētāja aizsardzības jautājums. Protams, ka tie ir bankas un prudenciālās risinājums ir nepieciešams un līdz ar to mm, mēs vērtēsim visus elementus šajā izpratnē. Paldies! Tagad par laika uh, sadalījumu ļoti īsi termiņi. Termiņš grozījumiem 23. novembris 12, un mēs lūgsim jūs lūdzu grozījums iesniegt angļu valodā, lai vienkāršotu mūsu darbu. Un tā mēs varētu 6. decembrī izvērtēt grozījumus un balsot ekonu komitejā. Lielas paldies! Mēs atsāksim darbu. 2.30. Daniela Noī atklāt uzklausīšanu un 4. Andrejā Rija uzklausīšanu uh, nominēšanas procedūras ietveros. Lielas paldies! Beidzam sēdi!